Can I bring the meeting to order again? And... Sveicu visus klātesošos. Sāksim rīta darba cēlienu. Vispirms ar uh, priekšsēdētāja paziņojumiem par koordinatoru lēmumiem no vakardienas. Koordinatori izlēma neko nedarīt sakarā ar uh, referentu iecelšanu, runājot par um, kodeksiem IMO ietvaros, bet tika pieņems lēmums par vairākiem atzinumiem. Visu pirms uh, sakarā ar dažādu fondu regulu, e ADF, Kohēzijas fonds, Sociālo lietu fonds, uh, Lauku reģionu fonds, dzīvesamniecības fonds, šo atzinumu gatavo zaļie. Nākamais priekšlikums bija regulai par ārējo ro robežu pārraudzīšanu. Dalību valstu sadarbības e, ietvaros, ko koordinēs attiecīga aģentūra, atzinumu gatavos ALDE. Turklāt tika pieņemts lēmums sagatavot atzinumu agri par agri komitejas ziņojumu mm, attiecībā uz um, lauksaimniecības produktiem un to marķējumiem. Goe gatavos šo atzinumu. 20. Uh, 9. maijā, jūnijā jau sāksim skatīt tuvāk šos jautājumus un par mēriem runāsim septembrī. Par transporta izmaksām arī tiks sagatavots atsevišķs atzinums. Teram ieguldījums stratēģiski iniciatīvi direktīvai pār transportu vienotajā tirgu varam izteikties līdz 15. maijam. Iekšējais tirgus te ir saņemta vēstule, tad rezolūcijas priekšlikums par kiberdrošību Eiropas Savienībā, un par to es rakstīšu IMCO komitejas priekšsēdētājiem, runājot par transporta saistītiem aspektiem jautājums par eh, autotransporta drošību. Ir iekļauts eh, nākamajā plenāra sanāksmes darba kārtībā un ir iespējams sekretārātam aizsūtīt jautājumus līdz 17. maijam. Tad mums ir vienošanās par CEF. Nepieņems lēmums komisiju uzaicināt Eh, piedalīties nākamajās sanāksmēs, lai pastāstītu par pielāgošanās pasākumiem. Komitoloģijas ietvaros pieņēmam zināšanai apkārt vēstule numurs 9. Tas aptuveni bija pārskats par koordinatoru sanāksmi vakar. Lielas paldies visiem! Bradborna kungs, priekšsēdētāji, paldies! Es nezinu, kur tu pieminat, bet jūs pieminējat uzklausīšanu par pasažieru tiesībām, kā to arī skatīja koordinatori. Es uzskatīju, ka aviācijas pasažieru tiesību priekšlikums tiks papildināts no komisijas puses ar vispārīgāku aktu par eh, pasažieru tiesībām, bet mēs joprojām to gaidām nekāds progress pagaidām nav redzams. Vai jūs zināt, um, kad varētu parādīties šī informācija atbilde? Es to nezinu. Tas ir specifiski regula 261. Es varētu komisijai pajautāt uh, arī rakstiski par um, uh, pasažieru tiesībām attiecībā uz visiem transporta veidiem. Labi, Paldies! Balsošana. Vispirms pārbaudīsim uh, ierīces. Visi tagad uh, lūdzu pārbaudiet, vai viss darbojas attiecīgi. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. no tautas partijas eh, mums it kā ir eh, eh, viens par daudz ieradies. Groša kungs, vai jūs varētu kādā sūtīt prom, lūdzu? Vai Marinesku kungs ir ieradies? Jā, ļoti labi. Nu, tā kā Mārijans Žans ir eh, ieradies, sāksim ar viņa ziņojumu, apzinos uh, transporta problēmas. Un katrā gadījumā ļoti labi, Marinēs Kukungs, ka jūs painformējat jūsu darbiniekus, un viņi painformēja mūs par to, ka varat iekavēt nedaudz sanāksmi. Bet jūs esat šeit ļoti labi. Runājam par Marinesku kunga ziņojumu ES ārējā aviācijas politika nākotnes problēmu risinājumu. Sākam izskatīt. Um, Inta viens par, pret, atturas, pieņemts. Inta divi par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur viens par, pret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 9 par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot par grozījumu 9. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 17 pār, 24 pret ir noraidīts. 10 pār pret atturas pieņemts. Empl 7 par pret atturas pieņemts. Empl 5 par pret atturas pieņemts. Empl 6 par pret atturas pieņemts. Empl 22 par, pret, atturas, pieņemts. 11 par, pret, atturas, pieņemts. 13 par, pret, atturas, mēs pārbaudīsim 13. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Un ir pieņemts. 12. atkrīt līdz ar to M4 par, pret, atturas, pieņemts. 14 par, pret, atturas, pieņemts. 15 eh, par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 3 par, pret, atturas, pieņemts. 17 par, pret, atturas, pieņemts. Empl 20 par. Atvainojiet, atkrīt, atkrīt. Empl. Atvainojiet, atkal. 18 grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 16 empl par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 4 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 21. Balsojam tikai par 21. otro daļu šķiet. Par, pret, atturas, noraidīts. 22. Par, pret, atturas. Pārbaudīsim 22. Sākam balsot. Visi nobalsojuši un beidzam balsot. Ir pieņemts. 24 par, pret. Pārbaudīsim 24. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noreidīts. 25 par, pret, atturas, noreidīts. 26 ir dalītais balsojums par pirmo daļu par emisiju izmaksām par, pret, pieņemts, par otro daļu par, pret, atturas pieņemts. Ample 12 par, pret, atturas pieņemts, 27 par, pret, atturas, noraidīts, 28 par, pret, atturas, noraidīts, 29 par, pret, atturas, pieņemts. Empul 15 par, pret, atturas, noraidīts. Empel 25 par, pret, atturas, noraidīts. Empel 26 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromis 5 par, pret, atturas, pieņemts. Empel 10 par, pret, atturas atturas pieņemts. 33 par pret atturas pieņemts. Intā 5 par pret atturas pārbaudīsim. Intā 5 pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Um, noraidīts. Kompromiss 6 par, pret, atturas, pieņemts. Intap 8 par, pret, atturas, pieņemts. 37 par, pret, atturas, pieņemts. 38 par, pret, atturas, noraidīts. Empl 23 par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim MPL 23, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Un ir noraidīts ar vienotu balsu skaitu. Inta 3 par, pret, atturas pieņemts. MPL 14 par, pret, atturas noraidīts M plus 17 par pret atturas. Lūdzu, pārbaudīsim M plus 17. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 39 par pret atturas pieņemts. 18 M plus par pret atturas atturas noraidīts. Empl 19 par, pret, atturas noraidīts. 40 par, pret, atturas pieņems. 41 par, pret, atturas. Pārbaudīsim 41. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 22 pret 20. 42 eh, par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 7 par, pret, atturas, pieņemts. 46 par, pret, atturas, pieņemts. 50 par, pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 50. To sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52 tagad par, pret, atturas pieņemts. Into 9 par, pret, atturas pieņemts. 54 Beņona kungs par, pret, atturas pieņemts. 55 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 8 par, pret, atturas pieņemts. 59 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 9 par, pret, atturas pieņemts. MPLA par pret atturas pārbaudīsim. Šķiet, ka noraidīts, bet uh, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Ir pieņemts 23 pret 21. Pirmais grozījums par pret atturas pārbaudīsim pieņemts. Divi par, pret, atturas. Pārbaudīšu, šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Lichtenbergeres kundzes otrais grozījums. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Ir noraidīts. Trīs Fosteras kundze par, pret, atturas, pieņemts. Empul B par, pret, atturas, pieņemts. Beid, balsojam par visu tekstu, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Ir pieņemts 41 balss par, 0 balsu pret, apsveicam Marinesku kungu. Tagad pievērsīsimies rekomendācijas projektam par priekšlikumu padomes lēmumam par nolīgumu noslēgšanu par zināmiem gaisa pārvadājumu pakāpējumu aspektiem starp Eiropas Savienību un Šrilanku. Sarvamas kunga ziņojums. Tikai viens balsojums, elektroniskais balsojums, sākam balsot. Vai viss nobalsoši? Beidzam balsot. 43 pār, neviens nav pret. Neviens nav atturējies. Tātad pieņemts. Next is the draft opinion on the council. Tagad uh, balsosim par uh, Um, grozījumu izdarīšanu regulā par to, kā piemērot Eiropas kopienas dibināšanas līguma 92. un 93. pantu attiecībās dažu kategoriju valstu horizontālo atbalstu. Ir vairāki grozījumi, daži no tiem ir identiski. Visus tos ir iesniedzis referents. Trešais grozījums. Es labprāt balsotu blokā, ja viss piekrīt. Vai mēs varam balsot blokā? Labi. Mums nāksies balsot par 11. apsvērumu atsevišķi. Tātad tagad pirmais un otrais pāns, desmitais apsvērums blokā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 11. apsvērums, otrais referenta grozījums, kurš par, pret, atturas, Pieņemts. Tas nozīmē, ka septītais grozījums atkrīt. Trīspadsmitais apsvērums devītais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad galīgais balsojums sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tagad pirmo reizi manās politiskās karjeras laikā Eiropas parlamentā esmu sagatavojis ziņojumu, par kuru visi ir nobalsojuši vienprātīgi. 44 pār, neviens pret, neviens nav atturējies. Bija vajadzīgi 25 gadi, lai kaut kas kāds notiktu, bet beidzot tas ir noticis. Liels paldies! Tagad mums nāksies gaidīt līdz pulkstens desmitiem, lai mēs varētu sākt uzklausīšanu. Tā kā jūs darbojāties tik ātri un efektīvi, es varu jums tagad piešķirt 30 minūšu kafijas pauzi, un tiksimies atkal desmitos. Kolēģi, es vēlētos jūs aicināt ierasties mazliet ātrāk nekā desmitos, tā lai mēs desmitos patiešām varam sākt strādāt un varam daudz paveikt. Lās paldies!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 sure why we've been plunged into darkness just yet, but we'll. Um... Nezinu, kāpēc mums izslēdza gaismu zālē. Tas tā nebija paredzēts, bet mēs tomēr turpināsim. Es vēlos tagad atklāt um, šo pirmo uzklausīšanu par um, ceturto dzelzceļu pakotni. Šorīt mēs vēlamies um, aplūkot pašmāju dzelzceļu tirgu, pasažieru situāciju. Līdz 12.30 vismaz mums um, to vajadzētu izdarīt. Un es ceru, ka pa, 8, pa ap 11.30 mēs sāksim jautājumu atbilžu sesiju. Tad pēcpusdienā mēs aplūkosim savstarpējo savietojamību un uh, arī citus saistītos aspektus. Mums eh, šodien eh, ir paredzēta, mm, ir paredzēta 16 eh, referentu uzstāšanās, un šķiet, ka ap 30 pieteikumiem e, esmu saņēmis no dažādām organizācijām izteikties šajā uzklausīšanā. Diemžēl šos 30 e, plus runātājus es nevarēju iekļaut darba kārtībā, kā atvainojiet jau iepriekš par to, ka iespējams kāds nav iekļauts darba kārtībā šodien. Tas nav domāts. Uh, personīgi, vienkārši mums ir ierobežots laiks, turklāt eh, vis. Eh, lielākoties cilvēki gribēja izteikties pirmajā daļā, tieši konkrēti runājot par mūsu visu pirms izskatāmo punktu, nevis par pakotni kā tādu. Līdz ar to mēs tur tiešām nevarējām iekļaut visus gribētājus. Atvainojiet par to vēlreiz. bet uh, jūs uh, zināt, ka jūs uh, deputātiem varat runāt arī atsevišķi par jūsu viedokļiem. Šī dzelzceļa pakotne, šī parlamenta sasaukuma ir ļoti nozīmīgs tiesību akts, viens no nozīmīgākajiem, īpaši jo mēs šeit runājam citu starpā arī par savstarpējo savietojamību. In, in Eiropas Savienībā. Nevēloties šeit pārāk daudz runāt par to, kas ir nacionāls un kas ir Eiropas, es vēlētos teikt, ka mēs pieejam Eiropas dzelzceļam no Eiropas puses. Mēs neskatāmies tikai un vienīgi uz individuālām dalībvalstīm. Šķiet, ka pagātnē viena no problēmām bija tā, ka nacionālistiskā uztvere guva pārsvaru pār visu Eiropas skatījumu. Tagad uzreiz pievērsīšos runātājiem un uzreiz teikšu viņiem, ka katram no viņiem ir atvēlētas tikai un vienīgi desmit minūtes. Es vēlos dot vārdu arī deputātiem, tieši tāpēc pārtraukšu runātājus, ja viņi pārsniegs sev atvēlētās desmit minūtes. Man ir bijušas vairākas uzklausīšanas, kur eksperti ir pārsnieguši sev atvēlēto uzstāšanās laiku, un tad viss tiek iekavēts, un tas patiešām ir ļoti eh, slikti. Tāpēc eh, tagad eh, došu vārdu pirmajam runātājam, Erikam Forsteram, kurš runās par jaunienācēju perspektīvu. Viņš ir no austriešas runātājs. Lūdzu, Forstera kungs, jums vārds. Lielas paldies! Es vēlos jums īsi pastāstīt par Vestban uzņēmumu un uh, vēlāk ieskatīties arī mūsu uzņēmuma vēsturiski attīstībā. Daži fakti par mūsu uzņēmumu. Mēs uh, operējam uh, starp Vīni, Lincu, Zaldzburgu un Freilasingu. Mēs uh, piedāvājam šī attālumā 3 miljonu 160 tūkstošus um, vilcienu kilometru. Um, piedāvājam vilcienus uh, praktiski katru stundu. Mums, uh, mūsu vilcienos ir um, ādas uh, sēdekļi, četri bistro, arī interneta piedāvājums bez maksas, strādā diezgan daudz um, apkalpes personāla katrā vilcienā. Mēs um, piedāvājam kompensācijas gadījumā, ja tas ir nepieciešams, un uh, saņemt kompensāciju ir diezgan vienkārši. Kā mēs uh, esam ienākuši tirgu? Tas bija diezgan vienkārši. Mūsu investoriem bija ļoti labas izredzes eh, gūt eh, labas dividendes par savām investīcijām. Konkurētspējas apstākļi bija taisnīgi. Citādi mēs nevienu nediskriminējām. Tā tad eh, mūsu kā jaunienācēju ceļš nav bijis pārāk sarežģīts. Un Te jūs varat redzēt aptuveni, kā tas izskatījās, un uh, mums ļoti palīdzējusi liberalizācija mūsu tirgu. Diezgan ātri saņēmām uh, apliecinājumu par drošību, visas licences, certifikātus, arī vilcienu reģistrācija, kas uh, lielākoties norisinājās Šveicē. Pēc tam tika bez problēmām pieņemta arī Austrijā. Runājot par Vāciju, mums bija nelielas problēmas ar automātisko atzīšanu, bet eh, tas arī nebija tik sarežģīti. Vienīgais, eh, kas nav bijis eh, viegli, bija kustības grafiku sastādīšana. Mums uh, mūsu pirmajam reisam no Vīnes uz Zaldzburgu eh, bija noteikts eh, grafiks 2 eh, stundas 45 minūtes ar pāris pauzēm ceļā. Dažādas komisijas šo plānu ir pētījušas. Un um, pirmais, pirmajā piedāvājumā ceļošanas laiks tika nedaudz palielināts līdz trim stundām ar astoņu minūšu um, pauzīti. Par to sākumā komisija nedaudz brīnījās, bet um, ar citiem reisiem mums vairs nav bijis šāda veida problēmu. Un problēma bija saistīta lielākoties ar to, ka izbraucot no Vīnes uh, stacijas, nepieciešams ap 20 minūtēm, lai atstātu pilsētu, tā aptuveni rēķinot. Līdz ar to braukšanas laiks nedaudz palielinās. Aplūkojot mūsu reisu tīklu, jāsaka, Austrijā nebieži tiek organizēti konkursi. 2010. gadā tiek paredzēts um, budžets, kura ietvaros transportam uh, bija paredzēti konkursi par vairākiem uh, simtiem tūkstošiem, bet um, pēc tam visus šos konkursus pārņēma kāds um, uzņēmums, uh, BBPVAG, un eh, tagad viņi kontrolē praktiski vairāk par 80% satiksmes eh, piedāvājumiem. Šajā sakarā tika uzsākta prāva Austrijas uh, tiesā, un šī šīs prāvas izskatīšana turpinās joprojām, jau vairāk par diviem gadiem. Un kopš tā laika mums nepastāv uh, konkursi kā tādi, bet uh, uh, pasūtījumi tiek sadalīti tiešā veidā. Turklāt, ienākot tirgu BB, e nacionāli valstī piedāvāja lētu maršrutu par 9 eiro braucienus, tātad ar vilcienu. Un līdz 2009. gadam katru gadu, sākot ar 2005. šīs lētās cenas tika palielinātas, tika palielinātas par 3,5% vidēji katru gadu. Nu, rezultātā ap 2000. 13. gadu cenas ir daudz augstākas, un uh, arī šajā sakarā tika iesniegts. Uh, tika iesniegta sūdzība iestādei, kas uh, izskata konkurētspējas aspektus. Austrijā infrastruktūras izmaksas um, katru gadu pieaug, un eh, ÖBB ziņo par eh, pieaugumu 2013. gadā par 9,8%, 2014. gadā jau par 14%. Eh, Vestban cenas līdz ar to arī palielinās. Un um, tāpēc 2014. gadā mūsu pašu izmaksas būs 12,8 miljonu eiro apjomā, nevis 10,6 miljonu apjomā, kā tas bija paredzēts. Līdz ar to mums pašiem būs mūsu cenas jāpalielina. Tas tā arī nebija ieplānots, bet mums tas ir jādara kā teikts, um, ÖBB tagad uh, kontrolē vairāk par 80% no visiem transporta piedāvājumiem, un uh, līdz ar to saņem arī tiešuks, tiešas kompensācijas no valsts puses, kas arī mūs pārāk neiepriecina. Bet uh, kopumā jāsaka, mums nav problēma ar diskrimināciju, ar saturu attieksmi, ar grafiku ievērošanu, bet ir cita veida problēmas, kas eh, tika nodotas regulēšanas iestādēm. Visu pirms eh, informācijas gūšana reālā laikā. Pagaidām tas mums eh, ir noraidīts. Tad arī monitoringa veikšana un apsardze Mēs uh, vēlējamies um, uh, uh, um, um, tas augtos promoters pozicionēt stacijās, un tas mums arī pagaidām tiek. Šī iespēja mums pagaidām tiek liekta. Nu, par to jālemj regulēšanas iestādēji. Turklāt mums bija līgumi ar reklāmas uzņēmumiem. Un mm, mums bija jāpielāgojas mm, šī brīža noteikumiem, kas tā arī īsti nebija paredzēts. Līdz ar to sadarbība ar regulēšanas iestādēm, regulatoriem ir ļoti būtiska. Nākamais punkts, kas ir ļoti svarīgs, ir um, informācija par, uh, par reisiem, par um, satiksmes grafiku. Vienīgais piedāvājums, uh, kas uh, ir spēkā tirgu, ir no ÖBB, no mūsu pamat uzņēmuma, bet pēc kāda laika arī mūsu priekšlikumi uh, Uh, varēja tikt integrēt. Un tagad arī Vestban priekšlikums ir atrodams tirgu pēc antitrustu procedūras, mm, kas tika uzsākta. Jāsaka, ka satiksmes uzņēmumiem lielākoties ir veci līgumi, un Zaldzburgā vienam uzņēmumam ir uh, līgums, kurā noteikts, uh, ka jaun ienācējiem tirgu uh, četri gadi nesaņem dividendes. Un um, mēs tiešām četrus gadus šo naudu neesam redzējuši. Ko no tā visa var secināt? Protams, vajadzētu mazināt uh, vēl esošo diskrimināciju tirgu, un šķiet, ka varam to izdarīt, izmantojot regulatorus. Jāsadarbojas ar regulatoriem, jāsadarbojas ar privātu investoriem. Privāti investoriem ļoti nepatīk uh, pēkšņas izmaiņas vai grozējumi. Uh, Un, cerams, ņemot to visu vērā, mums um, ies labāk. Lielas paldies, Forstera kungs! Es uzreiz redzēju, ka Dominiks jau šeit vicinās ar sarkanu karodziņu. Nu, e, tagad e, runās e, sistēma operātoru perspektīvas pārstāvis. Viņš ir Moretti kungs, viņš pārstāv Eiropas dzelzceļus un, protams, arī Uh, Itālijas uzņēmumus. Lūdzu, dod vārdu tagad Moretti kungam desmit minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Godāmie parlamentārieši, dāmas un kungi! Es vēlētos jums sniegt īsu pārskatu par uh, mūsu organizāciju. Vēlētos jau sākumā teikt, ka tā pārstāv 80 dalībniekus un 23 no tiem ir privāti operatori. 90% no šiem operatoriem strādā pasažieru transporta jomā, taču ir pārstāvēti arī tādi operatori, kas darbojas kravas pārvadām jomā. Protams, iekšējās debatas vienmēr ir bijušas ļoti komplicētas, tieši tāpēc, ka mūsu dalībnieki ir tik atšķirīgi. Uh, Mēs bieži vien ļoti gari diskutējam, bet tomēr parasti nonākam pie kopīgiem rezultātiem un pārstāvam līdz ar to ļoti dažādas intereses. Tas nozīmē, ka manis izklāstītais priekšlikums ir kopīgs priekšlikums. Un uzskatu, ka esam atklājuši reālas iespējas, lai mēs varētu ieviest efektīvas izmaiņas, un mēs to varētu darīt pietiekami ātri. Šādā veidā mēs nodrošinātu lielu progresu Eiropas dzelzceļā. Esam bijuši iesaistīti ļoti garā un ilglēcīgā procesā. Diemžēl ir jāatcerās par ievēramām izmaiņām nozarē. Protams, ir jāveic pamatīgi pētījumi nākotnē, lai mēs saprastu, vai šī ir pareizā vide, kur uzņēmumi var investēt un darīt to bez bažām. Mums ir vajadzīgas arī pietiekami labas uzņēmējdarbības reformas, tā lai mēs ļautu uh, operatoriem būt uh, efektīvākiem. Paskatīsimies uz septiņiem darba gadiem uh, manis pārstāvētajā grupā. Esam novērojuši uzlabojumus, ko var izmērīt uh, kā 2,5 miljārdus eiro mūsu rezultātos. Uh, Vienlaicīgi redzam arī daudz labākus rezultātus mūsu pilsoņiem. Protams, nevienmēr visu var izmērīt naudā, bet ir jāatcerās arī par nodokļiem, kas tiek nodrošināti. Tāpat arī redzam, ka ir jaunpienācēja tirgu 25% krāvas pārvadājumu tirgu pārstāv tieši privātie operatori. Ir vērojama arī izaugsme bet eh, šī izaugsme nav tāda vispārīga. 85% 2000. gadā un 60% eh, 2010. gadā. Nu, šķiet, ka kaut kas šeit nav kārtībā. Mēs redzam, ka krava ir daļa no vispārējās transporta ainas. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga konkurence intermodālajā sektorā, taču konkurence ir jābūt godīgai. Ir jānodrošina labākas iespējas cilvēkiem iesaistīties uzņēmēju darbībā un konkurēt, bet eh, spēles noteikumiem ir jābūt vienādiem. Ir jānodrošina vienāda nozīme dažādām infrastruktūrām. Ir jāatrod pareizais ceļš, kā mēs varētu nodrošināt, lai mūsu veiktās izmaiņas pārstāvētu arī transportā intermodālo dabu. Protams, ja runa par pasažieru transportu, jāatzīst, ka neesam bijuši pietiekami veiksmīgi starptautiskā mērogā. Kāpēc gan tas tā ir? Šeit ir vairāki iemesli, taču vēlētos pieminēt eh, vairākus šķēršļus, ko mums ir grūti pārvarēt. Piemēram, eh, mēs nevaram nodrošināt rītošo sastāvu. Ļoti bieži mums ir jāpielāgojas individuāli nacionālajam tirgumu, un tas ir pārāk sarežģīti. Ja nav tehnisku šķēršļu, tad mums ir Uh, jālec pāri dažādām administratīvām barjerām. Tas arī rada lielas grūtības. Pārobežu operācijas līdz ar to kļūst ārkārtīgi sarežģītas. Mums vajadzētu ceturtajā dzelzceļa paketē ņemt vērā šīs problēmas, atcerēties par tām jau iepriekš. Mums vajadzētu domāt, kā uh, izdarīt vajadzīgās izmaiņas, lai krāvas un pasažiera pārvadājuma transports būtu daudz efektīvāks. Tāpat arī mums ir jāpaveic vairākas citas lietas pirms ceturtās dzelzceļa paketes stāšanās spēkā, un pirmais būtu pilnīga tirgus atvēršana. To uh, pieminēja visi mūsu dalībnieki šajās manis pieminētajās garajās debatēs esam sagatavojuši kopīgu nostāju, ko iesniedzām parlamentām. Un mēs uzskatām, ka ceturtajā dzelzceļa paketē ir jāpaveic vēl kāds um, mērķis, proti ir jānodrošina stabilitāte. Šeit ir runa par gāru pārmaiņu procesu, kurā mums vajadzētu definēt um, apstākļus, lai mēs saprastu, kas notiks nākotnē, tā lai mēs varētu uh, izdarīt investīcijas, neriskējot ar to, ka pēkšņi uh, tiks ieviestas jaunas izmaiņas. Mums ir vajadzīgs augstāks standartizācijas līmenis Eiropā, tā lai mēs varētu pārvarēt šķēršļus. Mums ir jāskatā arī nacionālie noteikumi un jāizveido nacionāla operātoru tīkls, tā lai mēs varētu apmainīties ar viedokļiem un varētu standartizēt noteikumus balstoties uz Eiropas norādēm, ko Eiropas parlamentam un komisijai vajadzētu sagatavot. Runājot par paketi, pirmā problēma, ko gribētu pieminēt, ir priekšlikuma kvalitātes izvērtēšana. Mums ir jāskata ietekmes izvērtējums, ko gatavos komisija. Protams, bija ļoti daudz akadēmiķu um, viedokļu. Mēs, piemēram, varētu šeit pieminēt uh, Londonas Imperiālo koledžu šo ekspertu starpā. Uh, bet, eh, diemžēl, šis priekšlikums neiet pietiekami tālu. Tas nebalstās uz eh, cietiem statistikas faktiem. Tāpat arī tas netiek, tas ne, neņem vērā pētījumus un debates, kas ir eh, notikušas balstoties uz mūsu pieredzi šajā jomā. Šajā priekšlikumā ir atlasītas atsevišķu iesaistīto pieredzes, bet, diemžēl, tas netiek darīts konsekventi. Šķiet, ka priekškums cenšas piemeklēt sev vajadzīgos pierādījumus. Līdz ar to tas nav pietiekami objektīvs. Piemēram, šeit ir runa par tīklu izmantošanas padziļināšanu. Šķiet, ka tā ir ļoti liela priekšlikuma daļa. Uh, taču tas viss tiek darīts balstoties tieši uz pasažieru transporta nozari. Jāatcerās, ka krāvas pārvadājumiem tiek izmantoti tie paši tīkli, līdz ar to šī procedūra skatās tā kā no augšas uz leju. Pasažieru transports tiek uzskatīts par svarīgāku, bet ja mēs paskatāmies uz um, ceļiem, uz katru uh, ceļu kilometru, tad statistika būtu savādāka. Itālijā ir apmēram 60 tūkstoši kilometru dzelzceļa līniju, taču situācija ir pilnīgi atšķirīga citās valstīs. Vajadzētu to ņemt vērā, gatavojot šādus priekšlikumus. Uzskatu, ka tas nav darīts. Tieši tāpēc mums vajadzētu sagatavot labu pamatu, lai mēs varētu noteikt šo šī priekšlikuma piemērotību, un arī to, vai tas balstās uz precīziem faktiem. Kādi ir mūsu ieteikumi? Protams, šeit eh, situācija uzreiz parādās mazliet sarežģītākā gaismā, mēs uzreiz sākam runāt par atsaistīšanu. Komisijas pieeja ir daudz savādāk, tā nebalstās uz ekonomisko analīzi, un atklāt sakot, to nevar neko pamatot. Esam konsultējušies ar akadēmiķiem no Līdzas, Delftas un citām universitātēm. Esam sagatavojuši pētījumu. Varu šo pētījumu jums arī iesniegt. Šeit eh, galvenokārt pētījām priekšlikuma ekonomisko ilgtspējīgumu. Un ja mēs paskatāmies uz pašreizējo um, tīklu biežumu, tad bieži vien mēs redzam, ka palielināšanās ir ārkārtīgi milzīga. Kurš tad par to maksās? 6 miljārdi eiro. Vai šīs izmaksas eh, tiks atspoguļotas eh, pasažieru biļetēs vai kravas pārvadājuma izmaksās? Kādā veidā tas tiks darīts? Ja mēs ņemsim vērā komisijas teikto, tātad mēģināsim palielināt tīklu izmantojamību, tad eh, šīs izmaksas var pieaugt pat līdz 15 miljardiem eiro. Tas ir milzīgs skaitlis pat visai Eiropai. To vajadzētu precīzi izanalizēt, tā lai mēs redzētu, vai problēmas, ar ko mēs saskarsimies, varēs atrisināt tad, kad priekšlikums tiks pieņemts. Un ja ir runa par jaunām pilnvarām, regulātoriem, to mēs pilnībā atbalstām. Mēs atbalstām regulātoru tīkla stiprināšanu, jo īpaši, ja runa par pārobežu pakalpojumiem. Tāpat arī mums ir jānodrošina, lai visi šie sagatavotie risinājumi tiktu iesniegti dalībvalstīm. Dalībvalstīm savukārt balstoties uz skaidrām vadlīnijām vajadzētu sagatavot atbilstošas ekonomiskā ilgspējīguma analīzes. Tāpat arī tirgus atvēršana pasažieru pārvadām pakalpojumiem To arī mēs atbalstām, bet eh, šeit vajadzētu ņemt eh, vērā to, kā tiek eh, izpildīti publiskie piedāvājumi. Ja tas netiks izdarīts, tad mēs saskarsimies ar milzīgiem administratīviem šķēršļiem, kas šo piekļuvi atkal padarīs komplicētu un tā vairs nebūs brīva. Pārējais periodā mums būtu vajadzīgs laiks, kad mēs varētu uh, savstarpēji atzīt citus operatorus, lai notiktu šāds savstarpējs atzīšanas process. Šeit ir runa arī par valstīm, kas neietilpst Eiropas Savienībā, jo ir skaidrs, ka mums ir dažādi pakalpojumi arī tādi, kas pārsniedz Eiropas Savienības robežas. Kādi tad ir mūsu ieteikumi? Mēs uzskatām, ka ir vajadzīga padziļināta priekšlikuma analīze. Tā ir jābūt ekonomiskai analīzei, un tad mums ir jāizdara pareizā izvēle, kas mums ļaus atvērt iekšējo tirgu un ļaus to mums izdarīt uh, saprātīgā laika periodā. Protams, ir vajadzīga atsaistīšana, bet tajā pašā laikā ir jādomā par caurdzamību un par atbalstu operatoriem. Vajadzētu nodrošināt, lai mm, šī darbība ir efektīva Mans kolēģis nāk no valsts, kur ir ļoti augsta integrācijas pakāpe, proti no Vācijas. Arī Itālijā ir ļoti integrēta dzelzceļa transporta modelis. Itālija ir vienīgā valsts, kur pat mm, ātra vilciena līnijās ir konkurence. Liels paldies, Maretikungs! Es redzu, ka priekšādātāja darbs šodien būs grūts, man ir ļoti grūti panākt, lai runātāji nepārsniedz sev atvēlētās desmit minūtes, bet vēlreiz izteikšu lūgumu lūdzu pieturieties pie šīm desmit minūtēm. Nākamais runātājs runās par kravas perspektīvu. Izteiksies Lords Berklijs no Lielbritānijas. Lūdzu, Tonī. Liels paldies, priekšādātāji! Labrīt, dāmas un kungi! Šorīt runāšu par uh, nosacījumiem izaugsmai Eiropas dzelzceļā un par to, kā ceturtā dzelzceļa pakete nodrošinās to, skatoties no pārvaldības viedokļa. Neizteikšos pārāk ilgi par Lielbritāniju, jūs varat atrast visu informāciju mājaslapā, tāpat arī mans dokuments, par ko es runāšu šodien, būs atrodams šajā mājaslapā. Es gribētu gan pateikt, ka Lielbritānijā kravas pārvadājumi dzelzceļā ir pieauguši par 60% pēdējo 15-20 gadu laikā. Mums ir apmēram septiņi operatori, kas savā starpā konkurē, un mums ir pilnībā atsaistīts vilciens no sliedēm. Kādi tad ir nosacījumi izaugsmē Eiropas dzelzceļā? Uzskatu, ka um, situācija ir visnotaļ vienkārša. Autotransports ir liberalizēts, konkurētspējīgs un novatorisks, to mēs visi zinām. Es uzskatu, ka dzelzceļam ir jābūt tieši tādās pašās pozīcijās, lai varētu nodrošināt konkurenci un lai dzelzceļš varētu konkurēt ar autotransportu. Mums ir vajadzīgs tieši tas pats, kas ir autotransportam. Mums ir vajadzīgs vienotais tirgus dzelzceļā, kas ļautu dzelzceļiem kļūt konkurētspējīgākam, efektīvākam un arī ļautu tam konkurēt ar autotransportu. Tāpat kā, mm, ja runa par ceļiem, kur viens um, automobils var pārvietoties pa visu Eiropu, arī dzelzceļā ir vajadzīgs tieši tas pats. Uzskatām, ka ir vajadzīgs vienotais dzelzceļa tirgus. Pavisam vienkārši vienotais dzelzceļa tirgus Eiropā. Lai to varētu nodrošināt, mums ir vajadzīgs pietiekami daudz dzelzceļu uzņēmumu, lai būtu konkurence. Bez konkurences tas nedarbosies pietiekami labi. Konkurence ir jābūt godīgai starp dzelzceļu uzņēmumiem, un lai to panāktu, ir vajadzīgi zemāki eh, sākuma izdevumi, un vajadzīgs mazāks risks dibinātājiem un akcionāriem. Tiem ir jābūt pietiekami komfortabliem. Nedrīkstētu būt tā, ka dalību valstu lēmumi tos slikti ietekmēs vai arī pārmaiņas uh, tiesību aktos m, mm, pēkšņi radīs tiem risku. Lai to varētu nodrošināt, ir vajadzīgi infrastruktūras pārvaldītāji, kuri uzņemtos atbildību visā Eiropā, kas nodrošinātu godīgu piekļuvi uh, Eh, tīkla termināļiem un būtiskiem pakāpojumiem. Tāpat arī ir vajadzīgi godīgi izdevumi visiem uzņēmumiem un ir vajadzīga sadarbība šo eh, pārvaldītāju starpā. Tāpat arī ir vajadzīgs, lai šie pārvaldītāji sadarbotos savā starpā un visā Eiropā. Pēdējais, ko gribēju pieminēt šajā posmā, ir vajadzīga pilnīga savstarpējā sadarbība, tātad tie ir runa par kapacitātes piešķiršanu standartiem un tā tālāk. Kopējie Eiropas standarti ir jāpārvalda un jāievieš dzelzceļa aģentūrai. Un šeit vajadzētu piesaistīt arī tā saucamos apakšuzņēmējs, par kuriem es vēl runāšu. Uh, Šiem mm, pārvaldītājiem ir jānodrošina godīga attieksme šajā konkurētspējīgā vidē, un ir vajadzīga arī apelācijas iestāde. Es nepiekrītu Moretī kungam, neuzskatu, ka mums ir vajadzīgi vēl pētījumi par izmaksām, par sātīksmi vai kavējumiem. Mums ir vajadzīgs funkcionējošs vienotais tirgus dzelzceļā, tirgus, kas darbotos. Tagad atkal pies, pieskaršos ceturtajai dzelzceļa paketei. Kā to visu panākt, runājot par pārvaldību? Pirmkārtām, infrastruktūras pārvaldītājiem ir jānodrošina kontrole pār visiem vajadzīgajiem elementiem, lai dzelzceļa sistēma darbotos. Tā ir skaitā, te ir runa par laika grafikiem, remontiem un investīcijām. Kā jau es minēju, ir vajadzīga sadarbība pārvaldītāju starpā un arī ir vajadzīga um, koordinācija ar patērētājiem. Ir jānodrošina sadarbība arī ar komisiju un valdībām. Lai nodrošinātu godīgu konkurenci, mēs atbalstām prasību nodalīt vilcienus no sliedēm. Ja tā notiks, tad tas nozīmē, ka nebūs nekādas īpašas prioritātes laika grafikos vai arī piekļuvē vilcieniem. Esam to pieredzējuši vairās, vairākās Eiropas daļās, tas tiešām notiek, un līdz ar to neatkarīgi operatori no tā cieš. Mēs nevēlamies arī nekādas slēptās subsīdijas starp operatoriem un starp uh, holdingu uzņēmumu vai holdinga vilcienu operatoriem. Mēs uzskatām, ka ir jānodēlā personāls, uh, biroji un uh, IT sistēmas. Tāpat arī ir jānodala regulātori. Iespējams, ka tas ir tikai labs sākums, un varbūt ilgtermiņā mums ar to nepietiks. Lielbritānijā bija kāds pētījums, nu, Maltīkungs izteicās parlamentā tikai pirms gada, un viņš teica, ka ir vajadzīga pilnīga nodalīšana, un tā ir jādarbojās. Un tad, kad tā ir sākusi darboties, tad ir jānodrošina ciešāka sadarbība bet ir jāpatur tie paši līgumi un tie paši tiesību akti. Protams, ir vajadzīgi regulātori, lai varētu vērsties pret pārkāpumiem un lai uh, šīs sankcijas neizmaksātu pārāk dārgi. Mēs atbalstām. Mēs neatbalstām uh, holding kompāniju modeli. Mēs uzskatām, ka tas mm, konkurence padarīs uh, neefektīvu. Protams, komisija ir gājusi daudz tālāk 4. dzelzceļa paketē un centusies daudz ko panākt, bet mēs uzskatām, ka priekšlikumam ir jābūt spēcīgākam. Saskaņā ar pašreizējo priekšlikuma dalībvalstis var sūdzēties citas valsts uh, regulātoram un teikt, mēs nelaidīsim jūsu vilcienu savā valstī, jo mēs uzskatām, ka tas ir negodīgi. Mēs uzskatām, ka regulātoriem vajadzētu dot pilnvaras izdarīt, um, iesniegt šādas sūdzības, un tad beigās neatkarīgie dzelzceļa operatori, kas iespējams cieš no negodīgas konkurences, arī būtu jānodrošina ar pilnvarām, lai tie varētu vērsties komisijā vai arī attiecīgajās dalībvalstīs. Diez vai viena dalībvalsts sūdzēsies otrai, tā, diemžēl, nekad nenotiks. Tieši tāpēc ir vajadzīgi šādi drošības modeļi, lai holdingu uzņēmumu modelis darbotos. Iespējams, ka šodien pēcpusdienā jūs vairāk par to runāsiet, bet Lai vienotājs tirgus darbotos, ir vajadzīga pilnīga savstarpēja savietojamība un drošība visā Eiropā. Ir vajadzīgs kopīgs noteikumu kopums. Te ir runa par tehniskiem standartiem, kas ir jāievieš un jāpārvalda dzelzceļa aģentūrai. Un, ja runa par drošības aģentūrām, tad eh, nacionālā līmenī tie ir tādi kā apakšuzņēmēji, kas uzņemas lielu daļu no darba un nodrošina arī standārtu migrāciju. Ļoti svarīgi ir, lai nacionālais standārti vairs nepastāvētu, ja vien tie nav absolūti nepieciešami. Lielbritānijā, kā jūs zinat, mums ir šaurāks sliežu platums, Nu, tā ir tikai neliela problēma. Nu, mēs esam uzbūvējuši šīs lietas savādāk, taču ir jāatcerās, ka sistēmai ir jābūt sastarpēji savietojamai. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgi kopīgi standarti, kurus pārvalda Eiropas dzelzceļa aģentūra. Viens labs piemērs ir 96. klases lokomotīve, kas uh, darbojas daudzās Eiropas daļās, bet tāpat mums ir jādomā arī par ritošo sastāvu, par dažādām uzbūves īpatnībām arī pašā dzelzceļā. Tātad, dāmas un kungi, noslēgumā. Es atbalstu ceturto dzelzceļu paketi. Es uzskatu, ka tā ļoti svarīga, tā ir vajadzīgais potenciāls, lai atvērtu tīklu un tirgu um, konkurencei. Tas dos jaunas idejas, jaunu efektivitāti, privātas investīcijas un līdz ar to izaugsmi. Mums viss tas ir vajadzīgs. Taču investoriem ir vajadzīga pārliecība, ka nebūs ļaunprātīga izmantošana pret viņiem, ka pret viņiem pēkšņi netiks uzliktas kaut kādas juridiskas barjeras no citu dalībvalstu puses, lai dalībvalstis aizstāvētu savus operatorus vai savu sistēmu. Uh, Mums ir vajadzīga godīga konkurence. Dažās dalībvalstīs tas ir grūti, un tieši tāpēc, diemžēl, pašlaik vēl nedarbojas pietiekami daudz neatkarīgu operatoru. Viņiem nav neierobežots budžets, un dažkārt es nesaprotu, kā šie lielie uzņēmumi spēj pārpirkt mazos operatorus savā valstī vai citās dalībvalstīs, kur gan viņi dabūt līdzekļus. Šo jautājumu mums noteikti vajadzētu uzdot. Noslēgumā mums ir ļoti būtiski, lai pasākumi 4. dzelzceļa paketē tiktu īstenoti kā viena pakete, lai netiktu uh, izšķīdināti šie noteikumi, lai godīga konkurence tiktu veicināta. Un pārmaiņas ir jāveic visā Eiropā, un tas ir jādara absolūtā veidā un arī pietiekami īsā laika periodā. Un tad mums būs šī stabilitāte, par ko nu pat izteicās Moretīkungs. Liels paldies! Liels paldies! Tonī, nākamais ir infrastruktūras pārvaldītāju viedoklis, un to pārstāvēs Monika Haiminga. Viņa ir EIM uh, izpildirektore. Lūdzu, Monika, jums tiek atvēlēts desmit minūtes. Uh, thank you very much, Brian. Um, thank you very much. Paldies. Man nav PowerPoint prezentācijas, ka gribu komentēt par infrastruktūras menedžeru darbību. Esmu pateicīga par iespēju izteikties. IAM pārstāvji uzskata, ka šī ceturtā dzelzceļa pakete ir ļoti nepieciešama un palīdzēs uzlabot tirgus situāciju. Daži no jums varbūt uzskata, ka viss šī procedūra jau ir bijusi ilga un sarežģīta, un kāpēc vēl vajadzīga ceturtā paketa, bet būtībā tās uzdevums ir aizpildīt trūkumus. Un tā kā mēs runājam par um, pārvaldību, tad um, par to arī es gribētu šeit vairāk runāt par pārvaldības jautājumiem. Un pirmkārt, mums ir jādomā par to, kādai lomai nākotnē Eiropas transporta sistēmā vajadzētu būt um, infrastruktūras menedžeriem. Infrastruktūras pārvaldītājiem ir sistēmiska loma. Mēs nevis vienkārši piedāvājam daļu no nepieciešamajiem pakalpojumiem. Uh, Mēs esam iesaistīti jau no paša sākuma līdz pašām procesa beigām dzelzceļa pakalpojumu nodrošināšanā. Um, šobrīd ir uzsāktas reformas, un es nezinu vēl ar ko tās beigsies, bet arī infrastruktūras pārvaldītāja loma ir paredzēts nostiprināt, palīdzot un veicinot attīstīt sadarbību, kopdarbību viņu starpā. Un komisija strādā ar jautājumiem, kā uzlabot infrastruktūras pārvaldītāju sniegtos pakalpojumus, ko mēs varam darīt, lai atbilstu patērētāju uh, gaidām un cerībām. Uh, mēs strādājam ar lietotājiem, ar reģioniem, ar pilsoņiem. Tas viss viņa intereses arī mūs skar tiešā veidā. Un komisijas priekšlikums satur ļoti būtiskus elementus, kas palīdzēs mums uzlabot mūsu darbu un palielināt arī mūsu ražīgumu. Un tam visam, protams, ir jābūt caurskatāmam, rezultātiem jābūt izmērāmiem. Um, Un uh, mūsu darbu ir iespējams novērtēt arī ar salīdzinošajiem rādītājiem. Un uh, mēs to visu apzināmies un esam šiem izaicinājumiem gatavi. Runājot par labās prakses apmaiņu un salīdzinošām vērtībām, uh, mums ir nepieciešama sistēma, kas ļauj izstrādāt kvalitātes kritērijus vai indikātors, kam arī ir jābūt caurskatāmiem un kvantificējamiem. Mēs pilnībā apzināmies šī uzdevuma svarīgumu, lai sistēmā kopumā valdītu līdzsvars, lai neciestu lietotāji, lai uh, visos reģionos pakalpojumi būtu pieejami un uh, Un um, to visu mēs paturam prātā, domājot par uh, Eiropas dzelzceļa attīstību nākotnē. Bet runa ir ne tikai par to. Mēs esam neatkarīgi infrastruktūras pārvaldītāji, un tieši šī neatkarība arī ir viens no mūsu kvalitātes faktoriem. Mēs apliecinām to, ka arī neatkarīgas sistēmas spēj labi darboties. Un mēs redzam, ka ir nepieciešams, lai um, notiktu laba sadarbība starp iesaistītajām pusēm, starp institūcijām un mēs gribam būt ļoti atvērti sava darba organizācijā. Mums ir jābūt ļoti skaidrai pienākumu un atbildības sadalēji. Un runājot par regulātoriem, arī ar viņiem mēs gribam sadarboties ciešāk, bet tādā nediskriminējošā veidā un tīklojumā. Mums šobrīd Eiropā situācija ir tāda ļoti neviendabīga dzelzceļa infrastruktūras jomā. Uh, Mums nevajadzētu mēģināt ieviest divus paralēlus režīmus, runājot par neatkarīgi, neatkarīgi no tā, vai valstī pastāv šī neatkarīgā infrastruktūras pārvaldītāja uh, struktūra vai nē. Mums ir jābūt vienotiem noteikumiem Eiropā un jāizvairās no divu ātrumu Eiropas ceturtajai dzelzceļa paketei ir jāaptver dzelzceļa infrastruktūra kopumā, mēģinot izlīdzināt kvalitātes atšķirības. Arī sadarbība, kā es jau teicu, ir ārkārtīgi svarīga, sevišķi pārobežu sadarbībā. Un ja mēs gribam vienotu sistēmu Eiropā, tad arī starp infrastruktūras pārvaldītājiem obligāti ir jānodibina sekmīga sadarbība. Un mēs varam parādīt, ka esam spējīgi to darīt un labprāt arī šo attīstību redzētu, šo sadarbību redzētu attīstāmies Un varbūt pat nākotnē varam rēķināties ar sadarbību starp reģioniem. Mēs esam pārliecināti, ka infrastruktūras pārvaldītāji esam atvērti sadarbībai un vēl. Ko es gribētu teikt parlamentāriešiem? Neļaujiet sadalīt detaļās uh, ceturto dzelzceļa paketi. Nevajag izvēlēties tikai to, kas jums tieši der individuāli vai jūsu valstī. Šī paketi ir jāsaglabā vienota, saskaņota, un tikai tādā gadījumā mēs iegūsim priekšlikumu, ko varēsim uh, īstenot tirgū un kurš tiešām būs efektīvs nepiekrītiet atbalstīt kādu daļu no paketes. Tā ir jāsaglabā nedalīta, tā ir domāta esošo trūkumu aizpildīšanai. Un ja darbs netiks padarīts labi šajā reizē, tad būs piektā un sestā pakete un vēl citas. Un manas dzīves laikā tas iespējams pat uh, nebūs, uh, netiks paveikts līdz galam. Tāpēc lūdzu, uh, um, ņemiet vērā manis teikto. Paldies! Paldies, Monika! Mēs tiešām ceram, ka nebūs ne piektās, ne sastās, ne septītās dzelzceļa paketes. Mana um, mazmeitiņa, kurai ir 15 mēneši pašlaik, jo tagad Eh, es viņu informēju par to, kādi varētu būt viņas uzdevumi pēc 30 gadiem. Tagad nākamais dzelzceļa pakete no um, strādājošo skatu punkta. Lūdzu, vārds nākamajai runātājai. Eiropas transporta darbinieku federācijas um, priekšsēdētājiem. Jāsaka, es arī esmu nogurusi no visām šīm uh, pakotnēm. Mums um, tiešām nevajadzētu pieļaut, ka parādās daudz vairāk. Um, mēs uh, šie sektorā, protams, runājam par daudziem tūkstošiem darbinieku un uh, viņu labklājība mums ir ļoti svarīga. Es vēlos sākt ar to, ka, protams, mums ir šai sektorā nepieciešami labi izglītoti, augstu kvalitatīvi darba spēki mūsu vilcienos, kas uh, ir arī motivēti un kas vēlas um, uzlabot um, dzelzceļa sektora situāciju, un tas noteikti jāņem vērā arī likumdošanas ietvarā. Es uh, sākšu ar publisko pakalpojumu pienākumiem. Un pamata pienākums ir nodrošināt kvalitatīvus uh, pakalpojumus pasažieriem Eiropā un eliminēt eh, šī brīža esošas eh, dzelzceļa sektora iespējas eh, tieši piešķirt pasūtījumus, ko pašlaik veids atsevišķo valstu kompetentās iestādes. Lai uh, īstenotu PSO regulu, bija nepieciešami trīs gadi, trīs komisijas priekšlikumi, kaut arī jau pirmajā komisijas priekšlikumā bija uh, klauzula par obligātu konkursu, bet tā tika noraidīta. Šie brīža regula stājās spēkā tikai 2009. gadā. Uh, Mēs esam pārējais posma pirmajā posmā dalību valstīm 2014. gadā vai 15. ir jāiesniedz pagaidu ziņojumu, un mēs zinām, ka pagaidām mums nav daudz pieredzes ar PSO regulu. Kāpēc to grozīt šobrīd? Ir jautājums. Es vēlos arī izcelt aspektu par uh, publisko transporta pakalpojumu organizāciju. Šeit jebkāda veida diktāts ir pretrunā ar Lisabonas līgumu. Līgumā rakstīts, uh, ka dalībvalstīm un kompetentajām iestādēm ir manvarētspēja šajā sakarā un tā ir viņu izvēle. Publisko pakalpojumu organizācija var notikt ar tiešu piešķiršanu PSO regulas ietvaros vai arī ar konkursu palīdzību. Bet no mūsu skatu punkta tas ir pretrunā pantiem un 26. protokolu kas paredz vienīgo opciju. Tāpēc Eiropas transporta darbinieku Banku federācija vēlas, lai parlaments noraidītu priekšlikumu PSO regulai. Mani šeit interesē arī sociālā dimensija, kas ir īpaši relevanta mūsu darbiniekiem, ko mēs pārstāvam par sociāliem jautājumiem. Konkurence. Neatkarīgi no tā, vai mums ir tieša piekļuve vai, eh, ja mēs runājam par um, līgumiem, runa ir par zemāko cenu, un dzelzceļa darbiniekiem tas nozīmē darba apstākļu pasliktināšanos. Konkurence dzelzceļa sektorā eh, parasti notiek eh, pamatojoties uz personāla izmaksām, un daudzas izmaksas šajā sektorā ir fiksētas, kur nav manevrēt spējas, bet personāla izmaksas ir eh, tādas izmaksas, kas tiešām var svārstīties. Un šī iemesla dēļ jau šobrīd mēs redzam, ka ietaupīšanas pasākumi iekļauj outsourcingu. Tas nozīmē, ka da labas kvalitātes darbi dzelzceļa sektorā tiek zaudēti, kļūst par nedrošiem, nestabiliem. Uh, un slikti apmaksātiem darbiem, darba apstākļi pasliktinās, un būtu pieminami vēl daudz elementi - darba drošība darbiniekiem, runājot par konkursu izsludināšanu, tiek apdraudēta. Darbinieku situācija kļūst nestabila izsludinot konkursu darbinieki nezina, vai eh, viņi paliks savos amatos, tā tad ir eh, konstatējami daudz negatīvi sociāli efekti. No otras puses, PSO regulas ietvaros, kas šobrīd ir spēkā, ir panti, kas ļauj mīkstināt šos efektus. Eh, tas ir pants 4, 5 un 4, 6, kur runa ir par darbinieku aizsardzību konkursu izsludināšanas laikā un par iespēju uh, paredzēt kvalitātes kritērijus un sociālās aizsardzības kritērijus. Mūsu problēma ir tāda, ka šie panti ir opcionāli, tas ir fakultatīvi. Lai pasargātu darbiniekus, uh, mm, tas nav obligāti, tas nav pienākums. Un no otras puses, uh, Ja pamatmērķis ir mazināt izmaksas, tad varat iedomāties, cik daudz kompetento iestāžu patiešām izmantos šo fakultatīvo iespēju. Tātad eh, es uzskatu, ja tiek izsludināts konkurs, eh, personāls ir jāizstāv ar obligātiem pasākumiem, kas būtu atrunāti tiesību aktā. Un tas aptvertu visus aspektus, gan publiskojot konkursa nosacījumus, jāparedz taisnīgie noteikumi un arī, kad mainās operators, ir tāpat um, jāpasargā darbiniekiem. Mums ir grūti mūsu biedriem izskaidrot, ka varbūt tā, ka Eiropas līmenī likumdevēji var um, mums uzspiest konkurenci, sektora fragmentāciju, uh, sektora pārstrukturizāciju. Bet no otras puses, runājot par darbinieku aizsardzību, viņi saka, atvainojiet, tas viss ir, par to visu atbildīgs subsidiaritātes princips. Mūsu darbinieki neizprot šis smalkās nianses, un tas būtu otrais signāls no mūsu puses. Runājot par um, atvērto pieju un liberalizāciju, es runāju tagad par e, eh, rikast, par pārstrādāto versiju. Uh, ļoti īsi. Mums šķiet, ka te tiek atlasīts vislabākais un um, aizmirsts par pārējo. Šī konkurence notiek par, par labāku peļņu, un pamatkritērijs ir tieši peļņa. Tas nozīmē, runājot par dzelzceļa sistēmām, kas ir uh, dzelzceļa tīkli, uh, kur tiek piegādātas uh, preces un arī pakalpojumi pasažieriem. Un šie tīkli sniedzas līdz pat uh, vismazākajiem ciematiem. Tur šī tīkla, tīklošanas pieeja ir vienkārši nepieciešama. Atvērts pieejas uh, sistēma neatmaksājas. Tā šķiet elitāra un uz peļņu orientēta un apdraud uh, pasažiertiesības tādā ziņā, ka mazāk pieejama, pieejamos reģionos būs mazāk pakalpojumu. Tātad tas var, secinājums var būt tāds, ka operatori domās par savu peļņu un mazāk domās par patērētājiem un produktiem, kas viņam jāpiedāvā. Es vēl izteiktos par pārvaldību. ETF ir pret uh, uh, infrastruktūras atsaistīšanu no operācijām. Mēs vēlamies integrētas kompānijas un Ķīnas mūra iespēja, kas ir otrā iespēja, vispār mums nešķiet par realistisku, jo tā neļauj izmantot sinerģijas, kas rodas no integrētā dzelzceļa tīkla. Mēs atbalstām visus argumentus, kas saka, ka nav empirisko pierādījumu, ka atsaistīšana būs laba lieta. Gluži otrādi, šeit ir daudz riska faktoru un, kā teikts, sinerģijas iet zudumā. Tirzniecības sektora arotbiedrības arī sakās eh, par šo aspektu un saka, ka atsaistīšana iznīcinās um, iekšējo darba tirgu, kas ir ļoti būtisks, lai mīkstinātu pārstrukturizācijas negatīvos efektus. Šobrīd uh, mūsu darbinieki jau 20 gadus ilgi cieš no šīs pārstrukturizācijas efektiem. Dažās valstīs šis periods ilgst um, pat vairāk gadu, citās mazāk. Uh, bet visi cieši no pārstruktūrizācijas jau aptuveni 20 gadus ilgi. Un šī, šo pārstruktūrizāciju mums uzspieda Eiropas uh, likumdošana. likumdošana. Ja uh, šī pati likumdošana aizliedz vienīgo instrumentu, kas ļaus mīkstināt pārstruktūrizācijas negatīvos efektus, to tiešām nesapratīs. Runājot par uh, vecāka gadagājuma darbiniekiem, viņi arī jāaizsargā. Dažreiz viņi nevar nostrādāt līdz pensionēšanas vecumam, uh, veselības uh, apsvērumu dēļ jāparedz uh, viņam darba drošāki darba apstākļi un iespēja atrast citu darba vietu gadījumā, ja viņi vairs nevar pildīt savus pienākumus iepriekšējā amatā. Un noslēgumā. Es gribēju izteikties arī par drošību. Diemžēl man nav iespējas izteikties pēcpusdienā par tehniskiem aspektiem, Varbūt jūs man varētu dot papildu divas minūtes. Nē, saka priekšsēdētājs, tos nevar darīt. Lūdzu, tagad no, nopaļojiet jūsu prezentāciju. Labi, es domāju, tādā gadījumā viss jau izskanēja. Drošība ir svarīga un darbinieku darba apstākļi arī ļoti būtiski. Liels paldies! Um, atvainojiet, bet es nevaru atļaut jums pārsniegt. Uh, jums atvēlēto laiku. Jūs saprotat noteikti, kāpēc es to nevaru darīt. Mums ir daudz runātāju, citādi visi gribēs runāt ilgāk. Nākamais Žans Pols Žako, kas runās pasažieru vārdā. Viņš ir um, pasažieru asociāciju Nacionālās federācijas viceprezidents Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, Jā, šī pasažieru asociācija Nacionālā federācija ir tā iestāde, ko es pārstāvu. Mēs runājām par 150 Francijas asociācijām un kopumā 65 tūkstošiem biedru. Tā ir divi mērķi. Vispirms aizstāvēt pasažierus, un eh, šeit tā ir cieši sasaistīta ar Eiropas pasažieru federāciju, un arī aizsargāt vidi Un šeit uh, tā cieši sadarbojas ar uh, Federāciju transports un vide. Uh, man kopumā ir trīs idejas, ko jums pastāstīt. Visu pirms um, pasažieri izmanto tīklu, transporta tīklu un dažādus transporta veidus. Uh, Mums par to ir jādomā. Otra ideja - pasažieram nepieciešama informācija un iespēja iegādāties biļeti vienā vietā. Trešā ideja um, - pasažieram ir tiesības saņemt labas kvalitātes publisko pakalpojumu, kas būtu arī operatīvs un efektīvs. Pasažieri, kā teikt, izmanto vairākus transporta veidus, lai uh, ceļotu savas kājas, uh, rit, divriteni, mašīnu, vilcienu vai lidmašīnu. Un um, tieši izstudējot uh, piedāvājumu tirgu, viņš izvēlēsies attiecīgo transporta veidu. Viņu izvēle ietekmēs uh, atsevišķi uh, Uh, transportīklu posmi, un uh, secinājums ir tāds, uh, ka visi kritēriji jāskata kopā. Visu pirms pasažieru vajadzības, un tad arī jāņem vērā pieaugošā mobilitāte tirgu, iedzīvotāju novecošana, tādi jādomā arī par nepieciešamo piesārņojumu mazināšanu, par telpisku plānošanu un lai optimizētu izvēles iespējas, nepieciešams pielāgot vienu transporta veidu otram, integrēt uh, to savstarpēji. Līdz ar to dzelzceļu, dzelzceļš jāuztver kā viens transporta veids transporta veidu ansamblī. un katram operatoram būtu jāiziet no tā lomas kopējā transporta tīklu ainā, nevis uh, jādomā par savu peļņu. Līdz ar to mūsu pirmais ieteikums ir sagatavot daudzgadu plānu transporta tīklu attīstībai ar skaitļiem, investīcijām un finansējumu. Norvēģijai, piemēram, uh, ir publiskojusi otro desmitgadu plānu transporta sektora attīstībai. Un tur tiek ņemts vērā arī habitāts un uh, pilsēta vide. Mūsu otrā rekomendācija līdz ar to uh, jāsagatavo dzelzceļa tīklu attīstības plāns. Katra valstī tas būtu jādara atsevišķi, tad būtu jākonsultējas ar citām valstīm. Mums būtu padome, kas, um, kur piedalītos visas, um, uh, visas iesaistītās puses un interesanti. Un mums būtu arī neatkarīgā iestāde, kas veiktu kontroli un uh, izskatītu arī tiesas prāvas, kas varētu sekot. Nākamais punkts ir informācija un biļetes. Pasažieru, Eiropas pasažieru federācija jau ilgi runā par tā saukto vieno, vienoto pieturu, vienu pieturu biļetes iegādī. Un uh, mana asociācija atbalsta šo uh, mērķi lai pakalpoju, sniedzamais pakalpojums būtu objektīvs, nepieciešams um, to nodalīt no operatoriem. Pagaidām stācijās mēs redzam šo vēsturisko situāciju, kad pasažieriem ir jāaplauko visi piedāvājumi, jāizdara izvēle, jāsalīdzina. Informācija netiek sniegta objektīvā veidā. Arī interneta um, tīmekļa vietnes nepiedāvā objektīvo informāciju. Piemēram, dzelzceļa tīmekļa vietne Francijā eh, reisam Parīze Milāna nemaz nerunā par Tello, tas ir privāta operators, kas ir aizstājis vēsturisku operatoru, bet ļauj uh, iegādāties biļeti arī lidmašīnai. Līdz ar to mūsu trešā rekomendācija ir izveidot informācijas sistēmu, viens pieturas sistēmu, lai internetā un pa telefonu būtu iespējams saņemt um, pilnīgi visu objektīvo informāciju un izdarīt attiecīgi arī izvēli. Nākamais uh, punkts. Um, ir par eh, sistēmas atvēršanu. Mums vajadzētu pieļaut eh, konkurenci. Un citādi mēs ierobežojamies ar nedaudziem eh, reisiem, nedaudziem maršrutiem, kas ir ļoti um, ienesīgi, bet neļaujam tīklam attīstīties. Un daži operātori pat pretojas šāda veida atvēršanai. Nākamais punkts eh, ir par publiskiem pakalpojumiem un operatīvo efektivitāti. Šķiet, ka daudz operatori ir virzīti uz īstermiņa peļņas gūšanu, un um, līdz ar to, ja maršruts nav ienesīgs, viņa nu, tā atsakās tā vietā, lai to attīstītu un uzlabotu. Tas degradē kopējo tīklu, uh, Um, īpaši reģionos ar zemu iedzīvotāju blīvumu. Kas notiek rezultātā? Neizmanto dzelzceļu, bet uh, autotransportu. Francijā to redz, uh, izmantojot Keolijas datus. Un uh, mēs redzam, ka rezultātā pieaug piesārņojums un siltumnīcas gāze efekts jo ļoti bieži, ja nav iespējas izmantot vilcienu, pasažieri izmanto nevis autobusu, bet savu privātu mašīnu. Šī, šie apsvērumi, starp citu, nemaz, nemazina operatoru izmaksas uh, ilgtermiņā, jo operatori ir palikuši, ir atpalikuši un joprojām izmanto vēsturisko uh, pielietoja, vēsturiski pielietojamo loģiku, kas vienkārši vairs nav spēkā. Līdz ar to mūsu ceturtā rekomendācija - vairāk konkurences dzelzceļa operatoru starpā, lai pieļautu inovācijas un izmaksu mazināšanu, kā arī labākus pakalpojumus pasažieriem. Mēs esam par neatkarību Tas izskanēja, šī, šī prasība izskanēja jau pirmajā pakotnē, un um, tiesa to arī atbalstīja. Un tas pats atkārtojas arī ceturtajā pakotnē, kas ir mūsu priekšā. Mēs runājam par juridisko, finansiālo organizācijas un lēmu pieņemšanas neatkarību. Būtu arī labi šeit iekļaut eh, pārvaldīšanas koncepcijas un um, tīklu eksploatācijas um, noteikumus. Tiešām nepieciešams nodrošināt neatkarību, lai mums būtu labas kvalitātes publiskie pakalpojumi. Abas šīs loģikas ir nepieciešamas, lai gūtu labu rezultātu. Francija jāatbalsta uh, Trans d'équilibre du territoire vai, vai arī intercité koncepcijas reģionālā līmenī. Un, ja mēs to darītu, mēs palīdzētu pasažieriem un mums būtu labas kvalitātes publiskie pakalpojumi. Paldies! Uh, Lielas paldies, Žako kungs! Tagad pievērsīsimies nacionālajiem regulātoriem. Uzklausīsim viņu perspektīvu. Un tā izteiksies uh, Hansels Ungereres kundze. Viņa pārstāv Nacionālo regulatoru aģentūru Vācijā. Lūdzu jums desmit minūtes. Liels paldies par uzaicinājumu. Es tagad vēlētos iepazīstināt ar sevi. Es pārstāvu federālo um, tīkla aģentūru, esam integrēts regulators regulējam telekomunikācijas un pasta pakalpojumus kopš 1998. Eh, gada, enerģiju kopš 2005. gada un celstaļu sektoru kopš 2006. gada. Vēl kāda piezīme. Nepastāv tāds Eiropas regulātoru tīkls. Grupa Rail tika izveidots pirms diviem gadiem Un būtu noteikti jāizpēta arī pozīcijas dokuments ceturtajai paketei, par kuru mēs pieņēmām lēmumu aprīļa beigās. Tur ir iekļauti regulātori no Francijas, Lielbritānijas, Nīderlandes un Vācijas. Visi 26 regulātori piekrita šim um, pozīcijas dokumentam. Mēs uzskatām, ka pārvaldība ir ļoti būtiska un noteikti šis dokuments jums būs noderīgs. Es vēlētos pievērsties eh, iekšzemes tirgumu un infrastruktūras eh, pārvaldībai un pastāstīt jums par Vācijas pieredzi šajā jomā. Pirmkārtām, iekšējo pasažieru tirgu atvēršana. To mēs ļoti atbalstām, jo Vācija jau savus tirgus ir atvērusi, un pieredze ir visnotaļ laba. Ir vērojama pozitīva korelācija starp konkurenci, tirgus izaugsmi un cenu attīstību. Šeit, šajā slaidā jūs varat to ļoti labi redzēt. Ir vairāki tirgus sektori, līdz ar to tie var savā starpā konkurēt, tirgus var pieaugt un arī cenas samazinās, kā jau to ekonomikā var saprast. Tāpat arī ir vairāki mm, jauni pasažieru pārvadātāji, kas ir ienākuši tirgū, un redzam arī, ka uh, konkurence ir devusi ļoti daudz Vācijai. Es uzskatu, ka, protams, mēs varam arī bažīties par ekonomiskā līdzsvara testu līdz ar to, jo iespējams to varētu izmantot ļaunprātīgi, lai nacionālos tirgus slēgtu. Tieši tāpēc to vajadzētu ļoti rūpīgi izpētīt. Obligātā konkursa procedūra publiskajiem kontraktiem palielina konkurenci. Uh, Mēs esam investējuši šajos jautājumos, esam investējuši lielākā konkurencē, tieši tāpēc arī tīkla aģentūra par to iestājas. Es domāju, ka signāli ir ļoti skaidri. Beigās mēs saskaramies ar problēmām, tāpēc, ka konkursa procedūrās mēs bieži vien neesam kompetentā iestāde. Vācijā tās ir federatīvās zemes un arī pasūtītāji un arī federālais kārteļu birojs. Uh, kas par to rūpējas. Līdz ar to nav nekādas jēgas šeit izveidot jaunas iestādes. Tagad pievērsīšos atsaistīšanai. Kā jau jūs zināt, atsaistīšana un funkcionālā nodalīšana tiek apspriesta visās tīkla industrijās. Šīs diskusijas ir ļoti garas, proti, vai tīkls ir jānodala no pakāpojumiem. Mūsu nostāju jūs varat ieraudzīt jau pirmajā rindiņā. Mēs neuzskatām, ka atsaistīšana ir brīnum ierocis. Mums ir jāmeklē pragmātiska pieeja atsaistīšanai. Mēs šeit varam paskatīties, piemēram, uz uh, pieredzi telekomunikāciju nozarē. Tur bija tikai ne, daži atsaistīšanas noteikumi, bet konkurence darbojās visnotaļ labi. Mēs pieredzējām, ka cenas kritās, parādījās jauna pieredze un arī jaunas investīcijas. Enerģētikas nozarē atsaistīšanas noteikumi pastāv, un šajā jomā mēs redzam, ka ir vairākas problēmas. Atsaistīšanai ir dažādi trūkumi, un, piemēram, ja mēs paskatāmies uz Vācijas uh, enerģijas pārmaiņām, tad mēs redzam, ka darījumu izmaksas ir pieaugušas. Tāpat arī ir jādomā par finansēm, par finansiālo spēku. Ko mēs vēlētos pateikt? Jo spēcīgāka ir regulācija, jo zemāks ir vajadzīgās atsaistīšanas līmenis. Ja mēs paskatāmies uz atsaistīšanu, tad no vienas puses ir monopoli, un no pieprasījuma puses ir dzelzceļu uzņēmumi, kas nodrošina vislielāko daļu tirgū. Tas nozīmē, ka vienmēr pastāvēs ekonomiskās intereses, neskatoties uz to, ka atsaistīšana ir veikta. Mēs uzskatām, ka pašreizējais holdinga modelis varētu turpināt pastāvēt un varētu nodrošināt lielāku konkurenci, ja regulātori būs strikti un neatkarīgi. Tas ir tas, ko mēs vēlējāmies teikt, tā ir mūsu galvenā nostāja. Regulēšana un atsaistīšana nav eh, kaut kas tāds, kas var viens otru aizstāt, drīzāk tie viens otru papildina. Mēs arī piekrītam, ka juridiskajam ietveram ir jānodrošina, lai infrastruktūras pārvaldītāji dotu piekļuvi infrastruktūrai tādā neatkarīgā un caurdzamā veidā. Tāpat arī mēs uzskatām, ka eh, Tiesību aktiem ir jānodrošina pamats spēcīgiem un neatkarīgiem regulātoriem, lai varētu nodrošināt šos principus. Tas būtu ļoti svarīgi ceturtajā paketē. Mēs uzskatām, ka noteikumi atsaistīšanai iespējams iet par tālu, jo īpaši tāpēc, ka tie attiecas arī uz mazām infrastruktūrām, taču viens risinājums visiem nekad neder. Tāpat arī atsaistīšanas atbilstības pāraudzība ir jākoncentrē tādos spēcīgos nacionālos regulātoros. Nevajadzētu sadalīt atbildības starp nacionālo un Eiropas līmeni. Tas radītu noteikti atšķirīgus gadījumus, atšķirīgu judikatūru. Mēs vienmēr iestājamies par tirgu atvēršanu, nevis par tirgu slēgšanu. Tas ļoti smagi skārtu tādus dzelzceļu uzņēmumus, kuriem ir pārobežu uzņēmēja darbība. Sankciju uzlikšana, tad, kad prasības nav izpildītas vai arī tikai daļēji ir izpildītas, vai arī rodas šaubas, vai šīs prasības ir izpildītas, tad, kad eh, iz, izpēte un izmeklēšana vēl tikai notiek, uh, tas nebūtu piemēroti, tātad nevajadzētu uzlikt sankcijas. Lielas paldies Hanselis Ungareres kundzei. Pirms turpināsim darbu un dosim vārdu deputātiem, es vēlētos apsveikt mūsu komitejā grupu no Rotārī kluba. To ir uzaicinājis Bredburni kungs. Sirsnīgi jūs sveicām transporta komitejā. Uh, Ceru, ka e, jums šis apmeklējums ir noderīgs un jūs arī uh, ar interesi uzklausāt debates par ceturto dzelzceļu paketi. Ja jūsu vidū ir kādi dzelzceļa interesanti, tad noteikti jums uh, šeit ir ko dzirdēt. Vēlreiz sveicu jūs transporta un turisma komitejā. Tagad, kolēģi, esmu paredzējis dot vārdu trīs referentiem - Groša kungam, Alkadrāvī kungam un Količeka kungam. Kančina kungs arī ir norādījis, ka viņš vēlas runāt. Ja jūs vēlaties izteikties, vienkārši da, dod, dariet man to zināmu. Referentiem došu piecas minūtes un deputātiem trīs minūtes. Sāksim ar Groša kungu. Danke. Paldies, priekšēdētāji. Es gribu konstatēt sekojošo uzklausot dažādus viedokļus, es tomēr jūtos iepriecināts, ka mums šeit nav vienprātības Eiropas parlamentā par ceturto paketi, un, manuprāt, diskusijām vielas netrūks. Bet, lai mazliet vienkāršotu situāciju šajā uzklausīšanā, um, es nekomentēšu situāciju kopumā, bet uzdošu dažus konkrētus jautājumus. Vispirms Henslers kundzei par regulātoru Vācijā formā, kādā tas šobrīd ir. Vai tas pārbauda, kā plūst nauda, piemēram, kas tiek maksāta par sabiedriskajiem pakalpojumiem, vai nauda tiek izlietota tīklu uzlabošanai vai integrētai infrastruktūrai. Um, jūs uzraugāt, kāda, cik daudz naudas um, tiek atvēlēts. Un vēl viens jautājums. Uzklausot Žako kungu par pasažieriem, man šķiet, ka Eh, darba ņēmēju intereses ir ļoti atšķirīgas. Tās atšķirās no pasažieru interesēm. Pasažieri sagaida nodalītas struktūras, kas būtu efektīvāks, kamēr jūs, kā darba ņēmēju, eh, pārstāv uzskatāt, ka integrētas struktūras ļauj labāk pasargāt darba vietas vai pasažieru intereses ir pretrunā ar darba ņēmēju interesēm, vai tā varētu būt. Un otrs jautājums par to, kā nodarbinātība dzelzceļā ir attīstījusies, ja ņem vērā, ka tagad vairāk tiek domāts par darba vietu drošību un tās tomēr ir arvien vairāk apdraudētas. Uh, Un vēl par infrastruktūru pārvaldību. Gribu jautāt sekojošo. Ja es pareizi sapratu, neatkarību jūs uzskatāt par pašsaprotamu un efektīvu darbs dzelzceļā kļūtu efektīvāks, vai infrastruktūra pārvaldnieki varētu apvienoties tādā Eiropas organizācijā, uh, ja mēs runājot par transeiropas tīkliem, varbūt esam, domājam, ka situācija ir labāka nekā tā ir patiesībā, bet kā jūs vērtējat šīs izredzes uh, apvienoties Eiropas līmeņa organizācijā, kas, protams, tad nozīmētu pavisam cita tipa struktūras izveidi? Un vēl nākamais jautājums Berklija kungam. Un jautājums saistās ar eh, sekojošo. Jūs domājat par ekonomiskiem apsvērumiem, par rentabilitāti, bet CR uzskata, ka struktūru eh, pārvalde no, tātad šī nodalīšana tomēr izrādās ļoti dārga, tā prasa lielus līdzekļus Kā jūs skatāties uz šo jautājumu par Moretī kunga teikto? Jūs iestājāties, protams, par puslīdz integrētu diskusiju, nu, nedogmatisku diskusiju par dzelzceļa struktūrām, bet kā jūs vērtējat Eiropas regulātora izredzes? Uh, Ja mēs rīt gribam radīt Eiropas tīklu, tad rītdien ir jābūt arī iespējai uh, Eiropas līmenī risināt jautājumus, ko nu regulātoriem jārisina. Un pēdējais jautājums Forstera kungam. Cik ilgi Austrijā, cik ilgu laiku prasīja regulātora procedūras, vai var gadīties, ka atbildi atnāk pēc diviem gadiem, vai jaunajiem tirgū vispār ir grūti noturēties un gaidot šo atbildi no regulātora var jau bankrotēt, vai Austrijā ir vērts vērsties tiesā, vai regulātors ir ne tikai neatkarīgs, bet arī efektīvs Paldies, Elka Draulikungs, piecas minūtes un, un tagad uh, par runātāju sarakstu. Mums ir, ja būs jādod runātājiem arī iespēja atbildēt uz jautājumu. Tātad. Mr. Alcadra, Mr. Kolicek, who are the rapporteurs? Tātad referenti. Mr. Kramer, Mr. Zila, Ms, uh, Mr. Kanchian, Mr. Benyon, Mrs. Durant, Mrs., Mr. Uh, Savama, uh, eh, Mr Van Dalen and Mrs Bilbao, Mr De Backer. The more that speak... Un arī Zarībī kungs. Tad jo vairāk runātāju, jo īsāks laiks katram būs, vai kāds vēl vēlas, jautā priekšādātājs. Beidzu, tagad noslēgšu runātāju sarakstu divas minūtes būs tiem, kas nav referenti. Alkadrauji, kungs, lūdzu. Jā, thank you well. Uh, for... Paldies, priekšādātāji. Es uh, gribu teikt paldies visiem ekspertiem. Mēs zinām, ka ir grūti, protams, nonākt līdz galam šajā ļoti sarežģītajā tēmā, un mums ir nepieciešama kāda pieeja attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem. Mums ir jāpaturprātā, kāds ir mērķis, un mērķis ir izveidot Eiropas dzelzceļa sistēmu, kas būtu efektīva un sniegtu augstas kvalitātes pakalpojumu, nevis tikai pelnītu. Uh, bet lai, piemēram, dzelceļš būtu arī mazākos, īsākos maršrutos, un šeit tirgus atvēršana nevienmēr ir labais, labākais risinājums. Jādomā ir gan par rentabilitāti, gan arī par to, kā mm, valsts piedāvātos pakalpojumus pasargāt ar līgumu palīdzību un 700 tūkstošu strādājošo, arī to interesi ir jāņem vērā. Komisijas priekšlikumā runa gan par liberalizāciju, gan par līgumu spēku, un te ir visai daudz pretrunu. Ir runa arī par brīvu pieeju dzelzceļa tīkliem, no, kas būtu visiem operatoriem. Uh, Tā pašā laikā ir arī um, ies, runa par to, ka ir jāierobežo uh, šie publiskie vai sabiedriskie pakalpojumu līgumi. Kā to visu, tā, kā atrast tādu kopsaucēju, runājot par ekonomisko balansu vai līdzsvaru, vai šeit visi aspekti ir apdomāti. Uh, Var, protams, um, slēgt līgumu uz ilgāku laiku, ņemot vērā finansēšanas iespējas, un pēc tam, pēc gada vai diviem, varbūt vēl arī konkurentiem varētu dot pieeju um, maršrutam, un tad jādomā, vai tas vispār ekonomiski ir īstenojams, un kāda no tā ir ekonomiska jēga. Uh, Varbūt Moretīkungs un Forsterkungs jūs varētu to komentēt par to, kā tad īstenot minētos priekšlikumus, jo ilgtermiņā var rad, rasties situācija, ka nacionālo monopolu vietā nāk oligopoli, trīs vai četri lieli operatori visā Eiropā. Vai tiešām tas ir mērķis, vai jūs piekrītat šiem analīzes rezultātiem, ko darīt, lai panāktu līdzsvaru, lai arī turpmāk mums tirgo būtu daudz dalībnieku, nozīmīgu dalībnieku. Un vēl šī tiešā pasūtījumu piešķiršana, valsts pasūtījumu piešķiršana acīm redzot saskaņā ar šo priekšlikumu tiek padarīta pilnīgi neiespējama. Vai tiešām tas ir vienīgais, kas šobrīd ir pieejams, vai varētu apcerēt arī iespēju piešķirt mazākus līgumus, mazāka apjoma līgumus. Un vēl par Būtu jauki, jūs varētu komentēt manus jautājumus, sevišķi no, piemēram, Vestbāna dzelzceļa pārstāvjiem. Vai jūs piekrītat arotbiedrības pārstāvi teiktajam? Runa ir par izglītību vai tirgus atvēršana novedīs pie spiediena, ko izjutīs strādājošie tieši apakšējos hierarhijas līmeņos. Kā šeit izvairīties no briesmām? Tas ir jautājums tieši Vestbānu pārstāvim, kā um, strādājošie jūsu pārvaldībā, vai viņiem ir jāatbilst tām pašām prasībām, kas strādā lielā uzņēmumā pie lielā operatora BB, e un vēl par struktūrām. Henslers kundze, vēršos pie jums. Jūs aizstāvējāt Vācijas modeli, ja es pareizi sapratu. Konkurence var, protams, darboties labi, ja uzņēmums ir integrēts, bet bez nacionālās dimensijas ir arī Eiropas dimensija. Kā nodrošināt godīgu konkurenci un izvairīties no tā, ka uzņēmumi, kas ir līdz šim bijuši ļoti būtiski, ka viņi jau sākotnēji neatrodas tādā ļoti salīdzinoši daudz labvēlīgākā situācijā nekā jauni konkurenti. Uh, jo, var, jo viņi var daudz vieglāk kaut ko iegādāties un tirgu sadalīt savā starpā. Un vēl jautājums par infrastruktūras pārvaldību. Startautiskai sadarbībai ir jātiek nostiprinātai, bet startautiskā līmenī kā šī pašreizējā likumdošana, kas runā par starptautiskiem kravas pārvadēm koridoriem, vai tie vispār darbojas? Kā jūs domājat, vai šeit ceturto paketu nevajadzētu vēl papildināt ar kaut ko, lai uzlabotu koordināciju? Paldies! Kohliča kungs lūdzu.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 Neviens nav pateicis, ka šī nodalīšana būtu uzlabojusi kvalitāti krāvu vai pasažieru pārvadājumos. Viena operātora vietā tagad var būt astoņi, un ja tā būs, tad pasākuma pakalpojuma kvalitāte būs zemāka. Ja nerunā par apvienoto karalisti, kur vispār viss sabruka, tad kvalitāte um, samazinās arī citur, un sevišķi mazās valstīs ir tikai nedaudzi maršruti, kas ir ekonomiski interesanti. Nu, var redzēt, ka nu, vienkārši šo līniju, kas būtu ekonomiski interesēts, varbūt tā, ka viņu vispār nav. ja mēs koncentrējamies tikai uz galvenajiem, nu, galvenajiem maršrutiem, kurš maksās par to, lai dzelzceļš būtu arī uz citām līnijām, mazākām, un tas attiecās uz daudzām valstīm, kurām nav nemaz kapacitātes kravu pārvadājumiem. ja mēs attiecīgo direktīvu pieņemsim, tad tieši nacionālo pārvadājumu sniedzēji tiks izjutīs vislielāko ietekmi un sastapsies ar lielām finansiālām problēmām. Un vēl daži apsvērumi. 63. pants pirmajā pārskatītajā paketē. Tajā ir runa par to, ka komisija piedāvās savu analīzi un tikai tad skatīsies, kas notiek tālāk. Kā, var, kā ir iespējams, ka komisija joprojām nav izpildījusi šo savu uzdevumu attiecībā uz 63. pantu, bet mēs tagad strādājam ar pavisam kaut ko citu. Un attiecīgi 63. pantā ir sacīts, ka ir jārada priekšnoteikumi, lai tiktu novērsta diskriminācija attiecībā uz pieju infrastruktūrai. Kāpēc komisija nav ņēmusi vērā savu pienākumu attiecībā uz pārskatīto pirmo paketi? Mēs labi atceramies, ka pārskatīšana pirmajai dzelzceļa paketei netika, nu, pabeigta, netika ieviesta praksē, un daudzas valstis vienkārši atteicās to īstenot. Kā mēs risināsim jautājumu ar ļoti atšķirīgiem priekšnoteikumiem dažādās valstīs? Kaut kas šeit nav īsti labi, nav pareizi. Mums dalība valsts ir sadalīts pirmā klasē un otrā klasē Maikl, jums bija uh, vairāk laika nekā parastiem runātājiem. Nākamais runātājs, bet tomēr parasti ir tā, ka koordinatoriem ir vairāk laika nekā pārējiem. Tā ir, saka priekšēdētājs, bet, bet citiem kolēģiem tomēr koordinatoriem būs samazināts laiks. Es labprāt jums iedot trīs minūtes, bet tad pārējiem paliks vēl mazāk laika. Lūdzu, trīs minūtes, Mihāl, un pēc tam liberāļiem trīs minūtes, un Zīles kungam trīs minūtes, un kas tad galu galā izver... notiks? Lūdzu, Mihail, paldies tagad par šo tikai rozīņu izlasīšanu no pīrāga. Atvainojos, saka priekšēdētājs, lūdzu, Mihail. Tātad par rozīņu izlasīšanu. Tas jau nekas, ja divās stundās ir četri cilvēki, četri vilcieni, pēc tam divas stundas nekā nav. Tas nekas, ja runa ir par kravām, bet ja runa ir par pasažieriem, tad šeit tomēr tā nevar. Runājot par konkursa noteikumiem, Trīras kundze, ja ir minimālā alga, tad eh, šie noteikumi nedarbojas. Mums ir, ja mums ir maza minimālā alga, tad šie ir labākie noteikumi. Mēs negribam sociālo dempingu. Cenas par dzelzceļa trasēm pieaug arvien vairāk. Moretikums, Moretikums no Minhenes līdz Venēcijai. Uh, un ir vēl citi piemēri, tiek nodrošināta ļoti negodīga konkurence par biļešu cenām. Mums jau ir pieņemti noteikumi, uh, kā, ja mēs netiekam galā ar tiem, kas ir šobrīd, kā mēs varēsim uh, situāciju vienādot Eiropā un kā izvairīties no trim oligarhiem vienalga vai monopoli privāti vai valsts, es gribu, lai mēs no tā izvairītos. Un arī šādā gadījumā konkurencē būsim zaudējuši. Saksijā Anhaltā Vācu Deutsche Bahn saņēma tiešo pasūtījumu, kas pat valsti uzņēmās atbildību par trašu uzturēšanu. Manuprāt, tā ir diskriminācija. Tad jūs runājāt par to, ka Eiropas institūcijām un nacionālām iestādēm ir jāsadarbos, bet kam būs gala vārds, izšķirošais vārds, kam konflikta gadījumā būs pēdējais vārds? Manuprāt, tam jābūt konflikta gadījumā Eiropas institūcijai. Un pēdējais par konkurenci, kas neko nedod. Pirmajā paketē es biju referents, un mēs redzējām, ka apvienotajā karalistē, piemēram, Holandē 14% nāca klāt, Polijā 13, par 13% samazinājās kravu pārvadījumi, tika samazināts strādājošo skaits un pasažieru pārvadājumos. Diseldorfā uh, uzņēmums tika atdots uh, privātajiem un pasažieru skaits pie, uh, pieauga vairākus desmitus reižu. Uh, Es īsti nesaprotu, kā jūs interpretējat konkurences jēdzienu. Yes, thank you, Brian. Thank you to all, all our guests for the... Paldies. Priekšsēdētājiem. Paldies eh, visiem viesiem par prezentācijām. Es eh, gribētu uzdot jautājumu praktiski visiem, jo mums te ir eh, pārstāvji, kas arī strādā paralēli. Uh, Man interesē paturēt uh, pakotni kā pakotni vai veikt tā sauktu atsaistīšanu. Te izskanēja dažādi viedokļi un izteicās arī ne visi, ka man interesētu visu runātā eh, viedoklis. Un otrais jautājums ir Trīras kundze. Es atzīstu, ka arotbiedrības eh, politiski ļoti svarīgas Bet runājot par to, ka jūs ciešat no ēst likumdošanas ne, nu, vidē termiņā un ilgtermiņā, tas tā tomēr nav. Kāpēc? Jūs teicāt, ka esat pret uh, uzņēmumu fragmentāciju dzelzceļa sektoram. Tāpat laikā jūs vēlaties paturēt uh, dzelzceļa tirgus fragmentāciju. Es uh, nezinu, cik daudz dalību valstu ir, um, uzņēmumu dalību valstīs ir jūsu organizācijas biedri. Uh, Bet vai tiešām šīs sociālās atšķirības ir tik lielas jūsu biedru starpā? Es arī nezinu, cik daudz darbinieku var tik pārcelti uz kādu citu valsti dzelzceļa sektorā. Paskatieties, kas notiek aviācijā. Aviācijā uh, piloti visu laiku ceļo starp dažādām valstīm. Vai jūs nedomājat, ka dzelzceļa darbiniekiem paliek tikai divas iespējas. Vai no tirgus būs atvērtāks un konkrētspējīgāks, un eh, iespējams eh, darbiniekiem būs eh, iespējams nodrošināt labākas algas, vai arī dzelzceļa sektors sašarināsies un darbiniekiem vispār nebūs nākotnes. Paldies! Debakar kungs, trīs minūtes liberāļi. Paldies priekšsēdētājiem un paldies visiem runātājiem par paskaidrojumiem, par šiem labajiem referātiem. Visi ar vienu izņēmumu, proti arotbiedrības, pakotnes skata eh, visai pozitīvi. Runā par tirgus atvēršanu, par kvalitātes uzlabošanu, par pasažieru pakalpojumu, labāku kvalitāti. Tā mēs sakām, tirgus atvēršana ir ļoti svarīga. Jo vairāk uh, spēlētāji ir tirgu, jo labākas uh, kvalitātes pakalpojumi var tikt piedāvāti, un tāpēc nepieciešama šī atsaistīšana. Tā ir vajadzīga, lai efektīvāk apvienot visus šos spēlētājus, nodrošinot taisnīgos spēles noteikumus. Tātad vairāk koordinācijas, vairāk sadarbības, viena platforma, kas eh, novedīs pie tiešām vienādiem spēles noteikumiem un vienotā tirgus. Tagad eh, runājot par Vācijas eh, regulātoriem. Ko darīt, ja šī atsāstīšana netiks veikta vienotā veidā? Tad uh, būs iespēja organizēt ats, pilnīgi atsevišķu nišu šī tirgus ietvaros. Kā, vai tas tiešām tā ir? Vai Vācijā varētu pastāstīt? Līdzīga pieredze ir ar grāmatvedību. Un tad nākamais jautājums - pasažieru tiesību aizstāv, aizstāvim. Jūs pozitīvi izteicāties par šo priekšlikumu. Uh, vai tieši pasažieru aizsardzības jomā jūs piedāvātu kādus grozējumus vai uzlabojumus, lai attiecīgi attēlotu pasažieru situāciju? Un um, nākamais jautājums, teiksim, mums būtu šī vertikāla atsaiste. Tātad infrastruktūra un atdalīta no operatoriem. Uh, vai par to jau ir run tiek runāts, vai eh, tiek aprēķinātas izmaksas, tur noteikti būtu zināmas izmaksas, vai eksistē platforma, kur operatori par to runā, lai nodrošinātu vienlīdzīgu izturēšanos, vai kaut kas notiek šajā jomā, lai mēs optimāli izmantotu tīklus Eiropas līmenī. Kā jūs iedomājaties nākotni šajā jomā? Mrs. Duran. Merci, monsieur le président. Duran kundze, paldies. Visu pirms eh, ceru eh, pārstāvim vēlos teikt, ka nevaru jums pilnīgi piekrist, bet eh, piekrītu tajā, ka komisijas teksts ne nedod mums daudz iespēju. Un Lordam Berklijam teikšu, izmantojiet šo komisijas analīzi un Lielbritānijas analīzi par liberalizāciju. Un pat ja par 60% uh, produktu skaits ir pieaudzis, tomēr Lielbritānijā situācija ir apakaliptiska un ļoti bīstama tam, kas aizstāv liberalizāciju. Tad um, pasažieru tiesību aizstāvjiem. Vai jūs tiešām uzskatāt, ka mēs varēsim pasargāt pasažierus šajā kontekstā un, kon un kontrolēt konkurenci? Es um, runāju par to, ka ja mēs uh, fragmentēsim sektoru, mēs nevarēsim panākt labus, labu, lab, labus kvalitātes pakalpojumus. Šai pārstrādātajā versijā tomēr tikuši ņemt vērā svarīgi aspekti, normatīvi un nenormatīvi aspekti, un uh, pārstrādātajā versijā tika paplašināts aptvērums. Man tas šķiet bīstami. Un citādi paldies visiem par komentāriem, bet mēs no jums gaidīsim vairāk detaļu, un uh, mums uh, vajadzīgas nianses, lai vienotos par šo pakotni, par tās kvalitāti, par zinātniskiem aspektiem, par modalitātēm, lai eh, padarītu dzelzceļa sektoru efektīvāku un pasažieriem draudzīgāku. Paldies, Duran kundze. Grazie, prezident. Kančiena kungs. Lielas paldies, eh, priekšādātāji. Lielas paldies arī vieslektoriem. Es ceru, nu vismaz es domāju, ka es ceru, ka šī ir pēdējā reize, kad mēs runājam par dzelzceļa paketi, un es ceru, ka šis eh, priekšlikums, ko esam saņēmuši, tiks papildināts. Es arī piekrītu tam, ka šis priekšlikums ir jāpastiprina. Šeit ir trīs galvenie problēma jautājumi. Pirmkārtām ir jāizlabo noteikumi, un ir jāatcerās, ka šeit ir resursi, ko nedrīkst aizmirst. Mums ir jādomā, kur mēs varētu ņemt šos resursus. Un, protams, mēs nevaram arī aizmirst par laika grafiku. Nevaram visu laiku atlikt šo jautājumu risināšanu. Mēs eh, nevaram eh, cerēt, ka mums kaut ko dos tiesību akti, kas tiks pieņemti 2023. gadā. Attiecībā uz komentāriem Es jo īpaši vēlētos uzdot jautājumus Moretī kungam. Balstoties uz jūsu pieredzi, kādi priekšlikumi jūsuprāt padarītu tirgu konkurētspējīgāku vai pievilcīgāku investoriem? Tas būtu mans pirmais jautājums. Un otrais Jūs runājāt par pamatnosacījumiem, Retīkungs. Es gribētu dzirdēt no komisijas, vai tā ir taisnība, ka pamatnosacījumi, kas slēpjas aiz šī priekšlikuma, vai pareizāk sakot, kas ir tā pamatā, īstenībā nav pareizi izanalizēti. Es domāju, ka tas varētu graut visu priekšlikumu. Henzels kundzei es gribētu jautāt, iespējams, kāds no jums varētu man paskaidrot, kāpēc eh, spēcīgs Eiropas regulators un vai nacionālajie regulatori ļautu mums nodrošināt alternatīvu atsaistīšanai. Protams, ir jābūt atgriezeniskumam, taču nesmu pārliecināts, vai tas, ko jūs teicāt par atsaistīšanu, mani pārliecina. Es nezinu, vai šie regulātori varētu kļūt par alternatīvu atsaistīšanai. Pēdējais punkts priekšādātāji. Mēs pieredzējām atsaistīšanu televīzijas nozarē. Un redzams, ka šī īstā nodalīšana iespējams nav pati negatīvākā. Vandālene kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu būt pavisam atklāts. Atklāt sakot, man nevisai patīk šādas tikšanās, kur runa par dzelzceļu, par sliedēm un tā tālāk. Es pats pirms kādiem četriem gadiem vadīju sanāksmes par šo tēmatu, un man tagad radies iespējas, ka tieši tāpat kā toreiz mēs sūdzamies, mēs te runājam par riskiem un netiek pieminētas izdevības. Mēs uzklausām pasažieru uzņēmu pārstāvjus, kravas uzņēmu pārstāvjus, mēs uzklausām, kādas ir viņiem problēmas, bet neviens nesaka, ka m, mm, būtu labi, būtu saprātīgi, ja mēs šāds jautājums risinātu Eiropas līmenī. Šādu komentāru ir ļoti maz. Mani ārkārtīgi interesē runātāju teiktais. Piemēram, Beklīt un kungs teica, ka eh, krāvas pārvadājumi eh, Lielbritānijā ir pieauguši par 60%. Kā jūs to panācāt? Kāpēc ir tik liels eh, palielinājums? Protams, es protu lasīt, bet es labprāt arī gribētu to dzirdēt, uzklausīt. Varbūt jūs varētu man to paskaidrot, kā jūs to panācāt. Un tagad jautājums eh, valsts tīkla aģentūrai. Valsts tīkla aģentūras pārstāvē no Vācijas. Jā, protams, ir jānodrošina, lai kapacitāte tiktu sadalīta godīgi, bet kā to varēs garantēt? Es varu iedomāties, ka iespējams mm, Vācijā mm, pal palīdzēs Deutsche Bahn, un, ja runa par Nīderlandes iesaistīšanu, kā varēs nodrošināt eh, godīgu piekļuvi jūsu tīklam, Vai jūs nodrošināsiet to, ka priekšroka netiek dota Deutsche Bahn? Next is Mrs. Senelova. Lielas paldies, tagad eh, Senelovas kundzei vārds. Divas minūtes. Paldies, priekšādētāji. Trīras kundzei, man jums ir jautājums. Jums bija daudz sakāmā, un jums, diemžēl, neatlika laiks parunāt par drošību. Uh, Es būtu ļoti labprāt uzklausījusi šo jūsu prezentācijas daļu. Es zinu, ka mums būs iespēja par to runāt pēcpusdienā, bet es domāju, ka darbiniekiem ir daudz sakāmā par drošību. Un otrais, ko es gribēju pieminēt, ko mēs darīsim pēc tam, kad eh, direktīva būs jau stājusies spēkā un arī tādās vietās, kur holdinga struktūra iespējams nepastāv. Es domāju, ka Mums ir jāparedz šādas iespējas, ja jau mums būs vienāds juridiskais režīms. Paldies priekšādātāji. Man ir daži novērojumi, pēc tam konkrēts jautājums Berklī kungam. Kā jau mēs dzirdējām šajās diskusijās, tad šķiet, ka parlamentam nav vienotas nostājas šajā jautājumā. Ir pilnīgi skaidrs, ka šīs diskusijas arī parāda, cik grūti parlamentam ir pieņemt reālu īstu liberalizāciju tirgū. Es te esmu saklausījis tādas visnotaļ neskaidras un izplūdušas domas. Tik daudz runāts par pasažieriem. Es gribētu šeit piemitināt, ka, manuprāt, pasažieris ir karalis. Un, ja mēs gribam nodrošināt reālu liberalizāciju tirgū, tad pasažierim noteikti nedrīkstētu šeit aizmirst. Komisija šķiet eh, gatavo priekšlikumu, kas līdzinās jūsu trakākajiem murgiem. Komisijas priekšlikums paredz, ka pasažieru tirgu atvēršana notiks tikai tādos tirgos, kas pārsniedz konkrētu izmēru, kas ir lielāki par šo noteikto izmēru. Nevajadzētu mums tagad iedziļināties šajos murgos. Es arī gribētu komentēt eh, Trīris kundzes eh, sakāmo. Jūs šeit eh, parādījāt pavisam traku ainu, kāda ir liberalizācija. Un šķiet, ka. Jūs runājāt arī par darba devējiem. Kas tad ir labākais darba devējs? Darba devējs šķiet labs, ja tas pārstāv uzņēmumu, kam ļoti labi klājas tirgū, līdz ar to uzņēmums un šis darba devējs var arī labi rūpēties par saviem darbiniekiem. Tagad mans konkrētais jautājums Pērkliekungam. Es eh, kopumā jums varētu piekrist. Jūs teicāt, ka nevarētu būt tehnisku un juridisku šķēršļu, ko uzliek dalību valstis, ka visam ir jābūt nodalītam tātad eh, sliedz jānodaļ no vilcieniem un tā tālāk, un ir jānodrošina starp savietojamība. Uh, ja vien dalībvalstī nav vajadzīgs konkrēts iekārtojums, konkrēta sistēma. Es tad gribētu dzirdēt, kādā gadījumā tad dalībvalstīm var parādīties šādas absolūtas vajadzības. Liels paldies, Bēņina kungam vārds. Jā, pavisam īsi, es vēlētos uh, komentēt uh, šos negatīvos komentārus par Britu sistēmu. Kopš uh, privatizācijas Mana uh, vietējā stacija Tambīsā Staforšīrā nodrošināja četrus vilcienus dienā uz Londonu un uh, ik pēc pāris stundām uz Birmingemu. Pēc 18 gadiem mums ir uh, vilciens katru pusstundu uz Birmingemu un katru stundu uz Londonu. Uh, Nu, es šķiet, ka tas ir tipiski visās valstīs, un tas, protams, arī parāda pasažieru skaitu un arī parāda, ka mums ir iespējams eh, pārāk daudz eh, pasažieru un vilcieni ir pārpildīti. Mans jautājums ir arotbiedrību pārstāvim. Diemžēl es nevaru izlasīt jūsu vārdu tik tālu, un man nav programma šeit uz galda. Es eh, gribētu vērsties pret šo vienoto Eiropas celsceļa telpas izveidi. Mm, īsti nezinu, kādu viedokli jūs pārstāvat, bet šķiet, ka jūsu prezentācija norādīja, ka jūs vēršaties pret šādu kopēju Eiropas celsceļa telpu. Es īsti nezinu, kā mēs varēsim nodrošināt konkurētspējīgu dzelzceļu, kas varētu mm, stāties pretī autotransportam, ja mēs iestāsimies par šādu jūsu nostāju. Uh, Tāpat arī par vācu regulātoriem. Vai jūs mm, varat iztēloties eh, hibrīd sistēmu, kas nebūtu nec nodalīta, nec integrēta? Es īsti nezinu, kā tas varētu strādāt. Varbūt jums ir kaut kādi ieteikumi, kā tas varētu strādāt. Pēkšņi šķitīs kādam uzņēmumam, kas eh, nodrošina dzelzceļa pārvadājumus, tas nesapratīs, vai viņam ir jābūt integrētam, vai viņš var darboties neatkarīgi. Es gribētu šādām uzdot arī Tonijam Bērklijam. Tāpat arī Bērklijam es vēlētos uzdot jautājumu, kas viņa prāti ir galvenie šķēršļi, lai izveidotu lielu transeiropas kravas pārvadāmu tīklu. Vai šie šķēršļi ir tirgus atvēršana vai arī lietas, par ko mēs spriedīsim šo pēcpusdienu? Un pašā noslēgumā, kā Tas ietekmēs darba nosacījumus un nodarbināto skaitu tajās valstīs, kur notiks privatizācija. Zarībī, kungs, divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Liels paldies visiem runātājiem. Es domāju, ka mēs visi varam piekrist idejai, ka mums ir jāizveido dzelzceļa tīkls Eiropā, kam ir labi rezultāti un kas labi darbojas, bet, protams, veids, kā to sasniegt, ir var būt atšķirīgs. Mani nedaudz uztrauca Moretī kunga teiktais. Viņš pieminēja faktu, ka komisijas ietekmes izvērtējumi iespējams nav pareizi sastādīti, to mērķis nav pareizi noteikts. Vai nebūtu iespējams nodrošināt uh, tādu pamatīgu un pamatotu ietekmes izvērtējumu, vai komisija spētu to izdarīt? Uzskatu, ka mums Eiropas parlamentā ir vajadzīga objektīva pieeja. Varbūt komisija varētu veikt jaunu pētījumu, varētu iesaistīt vairāk neatkarīgu iestāžu. Retī kungs pieminēja, ka iespējams pašreizējie pētījumi nav pietiekami neatkarīgi. Mums ir vajadzīgi tādi spēcīgi, uzticami pētījumi, kas noteikti mums ļautu izstrādāt labākus tiesību aktus. Ņemot vērā šo informāciju, Moretīkungs, varbūt jūs varētu nosaukt tematus, kur jūsuprāt būtu vajadzīgi šādi pētījumi papildus komisijas veiktajiem pētījumiem. Jā, protams, vajadzētu domāt par kopējiem noteikumiem un to ietekmi. Es tam piekrītu. Vai tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs tāds obligāts uh, pārvaldības stils, kas tiktu uzspiests visām dalībvalstīm? valstīm? tas ir tāds kā paradoks, ka mēs sakām, ka mēs atvērsim un liberalizēsim tirgu, bet tajā pašā laikā uzspodīsim dalībvalstīm veidu, kā rīkoties. Mums vajadzētu domāt, kā vērsties pret diskriminēšanu. Mani pārsteidz, ka tas, ka ir tikai viens arotbiedrība pārstāvis, kas iestājas par darba apstākļiem. Vai nebūtu labi uzklausīt citu dzelzceļā nodarbināto viedokli? Tāpat arī mums varbūt vajadzētu domāt par nozares koplīkumiem dzelzceļa nozarē. Paldies, priekšēdētāji! Es sākumā vēlētos teikt, ka es pilnībā piekrītu tam, ko minēja Monika Haimere. Šķiet, ka mums visiem ir apnicis runāt par dažādām paketēm, un ja mums pieminētu vēl kādu paketi, mēs visticamāk vienkārši labprātāk dotos mājās. Mēs saprotam, kādas grūtības mums ir ceļā, domājot par nākamo dzelzceļa paketi. Mēs arī saprotam, ka uh, vēsturiskie monopoli, lielā holdinga uzņēmumi un veids, kā tiesību akti tiek īstenoti dalībvalstīs, ir galvenie šķēršļi. Es gribētu šodienas vieslektoriem uzdot jautājumu, vai mēs patiešām esam pārliecināti, ka vēlamies veidot Eiropas tīklu, un ja mēs esam pārliecināti, tad kāda loma būtu jāuzņems Eiropas regulātoram? Ko vajadzētu darīt nacionālajiem regulātoriem? Tas, manuprāt, ir galvenais jautājums, ja mēs vēlamies panākt progresu Eiropas līmenī. Gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz šiem jautājumiem. Tagad eh, konkrēts jautājums Trīras kundzei. Manuprāt, eh, tirgus atvēršana un konkurences paplašināšana, kā jau pieredze rāda, nodrošina kvalitatīvākus pakāpojumus, tāpat arī tas eh, dod labākas iespējas darbinieku apmācībai. Uzskatu, ka tas eh, dotu iespējas arī novatoriskumam un tādējādi ļautu arī uzlabot eh, pakāpojumu kvalitāti visā šajā nozarē. Paldies! Lielas paldies, Bilbao kundze! Tagad atgriezīšos pie mūsu runātājiem. Došu jums vārdu tādā pašā kārtībā, kā jūs jau izteicāties. Sāksim ar Forstera kungu un beigsim ar Henslēs Ungareres kundzi. Tā kā laika nav daudz, eh, nav īsti laika dot vārdu komisijai. Es vēlētos aicināt atbildēt uz konkrētajiem jums uzdotajiem jautājumiem. Došu jums trīs minūtes laika katram. Tas ir maksimālais jums atvēlētais laiks, jums obligāti nav uh, jārunā visas šīs trīs minūtes. Vispirms Forster kungam vārds. Okay. Uh, zur Frage, wie lang, uh... Par to, cik laika prasa regulātoru procedūras. Tie divi mēneši līdz viens gads. Jautājums par to, vai ir vērsts sūdzēties, manuprāt, drīzāk nē. Tas ir ļoti dārgi. Sākotnēji mēs izman, iztērējām miljonus un izraisījām ļoti garus procesus. Un jautājums, mēs uzskatām, ka mūsu regulātors Austrijā ir neatkarīgs un mums ir izdevies ar viņu palīdzību nonākt līdz lēmumiem, kas citādi nebūtu bijuši iespējami. Par jautājumu Kadrā, no nu, Kadrāvīkunga par oligo, vai oligopoli nāk monopolu vietā. Manuprāt, tā var notikt, ja mēs sekosim komisijas um, priekšlikumam, proti ļoti. Tad šeit ir rādītāji, kas drīzāk ir par plurālismu. Mums ir jābūt iespējai piedāvāt pakalpojumu vai izmantojot, jā, izsludinot konkursu, bet ja mēs sekojam komisijas priekšlikumam, tad sanāk, ka uh, vietējām pašvaldībām būs lētāk piešķirt uh, līgumus vai pasūtījumus mazākiem uh, mazākām, īsākām līnijām, jo tās tiks finansētas izmantojot konkursu līdzekļus. Un, ja mazāk naudas ir iznāk iztērēt, organizējot konkursus, tas palīdz attīstīt uh, reģionos, arī laukos dzelzceļu sistēmu. Un vēl par Kohličeka kunga teikto. Es tomēr vērtēju to citādi. Manuprāt, komisija iet pa pareizo ceļu, proti neveicināt tiešos piešķīrumus, bet vairāk organizēt konkursus, lai veicinātu konkurenci. Un mums ir jābūt iestrādēm, protams, lai šī sistēma darbotos par strādājošiem. Mēs izmantojam koplīgumus un arī tie attiec uz privātiem uzņēmumiem Austrijā. Um, mūsu kvalitāti kontrolē satiksmes ministrija un arī drošības jautājumos esam saņēmuši ļoti augstu uh, vērtējumu, tā ka šajā ziņā privātie uzņēmumi nekādā veidā nav mazāk droši. Un uh, ekonomisks izdevīgums ir iespējams tikai tad, ja klienti ir apmierināti, proti braucēji. Es Varbūt jūs esat ar mieru arī saņemt atbildes uz saviem jautājumiem pa e-pastu. Tagad lūdzu Moretī, kungs, trīs minūtes. Paldies, priekšādātāji. Par pirmo jautājumu. Ja es pareizi sapratu par pamatu vai bāzi, lai īpaši neizplūstu uh, Es jau pieminēju šo to savā uzrunā. Piemēram, par grozījumu priekšlikumiem mēs esam izdarījuši tādu kā kopsavilkumu, apkopojuši tos, esam arī veikuši seku izvērtējumu un ir vēl 53 jautājumi par ietekmes novērtējumu, to, ar to jūs visu paši varat iepazīties. Es tagad tam nu, nekoncentrēšos tieši uz šo jautājumu. Tagad par otro problēmu grupu. Tātad šī rozīņu izlasīšana no pīrāga un no otras puses teritoriālais līdzsvars Tas ir jārisina politiskā līmenī. Par to jau arī ir diskusija. Es minēju arī piemērus. NTV, piemēram, Itālijā bija piemērs. Mēs gribam liberalizāciju, bet ne jau pieļaujot atlasīt tikai to, kas kādam operatoram šķiet labs un izdevīgs. Un kad Itālijā sāk ieviest uh, ātrgaitas vilcienus, tad tika uh, nopelnīta peļņa un tā savukārt tika investēta, lai kompensētu zaudējumus citās līnijās. Un galu galā centrālā ātrgaitas līnija uh, galu galā piedāvāja par 50% vairāk nekā bija pieprasījums, bet uh, uzņēmumam ir sava loģika, saskaņā ar kuru tas darbojās, bet jautājums par teritoriālo līdzsvaru ir jārisina politiskā līmenī. Varbūt, varbūt runa par kādiem jaunām nodevām vai nodokļiem kas ir absolūti nepieciešams. Jāizveido līdzsvars starp reģioniem, starp teritorijām, kurās tirgus labi eh, funkcionē, kur var naudu nopelnīt un būt puslīdz droši par to, ka būs peļņa, un ir reģioni, kas ir ekonomiski ļoti neizdevīgi, vai risinājums būtu izsludināt konkursus, neesmu pārliecināts. Uh, Daļēji tas Itālijā tika darīts, bet mēs neakceptēsim PSO. Ja mēs nevaram būt pārliecināti, ka izmaksas tiks sektas, jādomā arī ir par to, ko uzņēmums var nopelnīt, sniedzot šos sabiedrisko pakalpu, šos obligātos sabiedriskos pakalpojumus. Un runājot par kravām un startautiskiem pārvadojumiem, nacionālajā līmenī būtu nepieciešams stiprāks, neatkarīgs regulators, un tāpat arī Eiropas līmenī jābūt tāpat. Regulātoram ir jānodrošina garantēta droša pieeja ar skaidriem, uh, nepārāk daudz skaidriem minimālajiem noteikumiem. Nacionālo tirgu loģiku, kāda tajos tiem ir raksturīga, to nevar tā vienkārši pārcelt uz Eiropas līmeni. Uzņēmumi no vienas puses ir infrastruktūras pārvaldītāji un tā tālāk, sliežu ceļu uzturētāji un tā tālāk, bet ir taču arī vēl ražotāji. Un ražotāji, ražotāju skaits nav liels, bet ir jāņem vērā arī to intereses. Piemēram, Japānas uzņēmums ir ļoti plaši pārstāvēts jau Eiropā. Priekšādātājs lūdz runātāju beidzot, um, tā teikt, pārtraukt savu runu. jādomā par visu tirgu situāciju kopumā un par sadarbspēju pār uh, kravu pārvadāšanā, tad, ja es atceros situāciju Anglijā, runātājs atkal tiek pārtraukts un lūgts noslēgt savu uzrunu. Runātājs tiek pārtraukts. Milāna, Venēcija, sešas stundas. Es cenšos vadīt uh, sanāksmi, saka priekšēdētājs. Ir vēl citi komunikācijas līdzekļi, kā informēt par savu viedokli. Jādomā, ka deputātiem ir skaidrs, ko jūs gribat teikt, Berkelī kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Lielbritānija sagatavojusi dokumentu, kas eh, no dzelzceļa tīkliem, kas arī tiks nosūtīts visiem deputātiem, kas atbild daudziem jautājumiem. Jā, mums gāja slikti, bet mēs bijām pirmie, kas veica liberalizāciju, un mēs no tā esam daudz ko Eh, iemācījušies. Mm, tagad konstatējums pieaugums par 60%, izmaksas samazinājušas par 50%, tas pateicoties regulatoram. Eh, kas, kā tas ir noticis kravu pārvadām jomā konkurence? Vairāki operatori pēdējo gadu laikā. Nu, tas tur arī mums bija savas problēmas, bet par to tagad nerunāšu. Nu, ja vēlaties pierādījums, mums ir uh, neatkarīgi pētījumi. Komisijas dokumentā pētījums arī ir pieminēts, un manā dokumentā ir uz to atsauce. Darba, darba vietu skaits palicis uh, gandrīz nemainīts kopš privatizācijas veikšanas. Atcestīšanas izmaksas nav bijušas lielas, bet uh, guvums bija daudz lielāks par izmaksām. Uh, runājot par jaunu apstiprinājumu, jaunu reģistrāciju izmaksām. Citās dalību valstīs eh, tas ļoti bremzē vispārējo progresu, jo, ja jāapstiprina mūsu lokomotīvas citur Eiropā, nu, tad eh, daudz operatori nemaz nevēlas veikt šo soli. Par eh, Eiropas regulātoru atbalstu Jautājums ir par finansējumu. Protams, arī vietēji jāpārvalda pasažieru pārvadājumu organizācijām. Bet, ja mēs vienotāk varēsim pārvadāt um, kravas pa Eiropu, jo izdevīgāk tas būs visiem. Teiksim, pat attiecības ar Franciju ir ļoti uh, sarežģītas šobrīd. Infrastruktūras menedžeri Francijā mūs bloķē, un tāpēc mūsu tirzniecība ar Franciju sarukusi par 50%. Nu, cilvēki saka, nepieciešams vairāk pētījumu, vairāk izmeklēšanu. Bet grūti ir gūt uh, objektīvu ieskatu. Līdz ar to atbildi ir vienotais uh, dzelzceļa tirgus un vienotās sliedas uh, Eiropā. Mēģināsim harmonizēt situāciju Eiropā. Protams, ir atšķirības. Vilcieni ir mazāki Lielbritānijā. Bet uh, tā nav problēma. Modernas uh, tehnoloģijas tad drīzāk izraisa problēmas. Ja mums būtu viena signalizēšanas sistēma, norāžu sistēma, Tas ļautu ietaupīt un ļautu pārvadāt lielākus kravas apjomus. Paldies un Haimingas kundze. Trīs minūtes. Paldies. Paldies Groša kungam par cīņu par šo pakotni. Mēs te mēģinām veidot vienoto dzelzceļu tirgu un uh, Tagad jautājums ir par to, vai mums būtu nepieciešams viens uh, infrastruktūras pārvaldītājs um, Eiropā. Es domāju, mums būtu nepieciešama vienot noteikumi, bet tagad par pārvaldītāju skaitu tur var strīdēties. Un domāt par tehniskiem aspektiem, tas mani vairāk padara nervozu. Visu pirms jādomā par eh, pakalpojumu kvalitāti un par šīs pakotnes kvalitāti šeit, pado, šeit parlamentā un tad arī padomē. Un eh, tad jāskatās. Paldies, un tagad trīras kundze, trīs minūtes. Paldies, arotbiedrības nav pret vienoto dzelzceļu tirgu, viņi drīzāk ir pret uh, ceļu. Viņi atbalsta atsaistīšanu, un viņi neuzskata, ka iekšējo dzelzceļa tīklo liberalizācija būtu pareiza. Mēs uzskatām, ka sastarpējā savietojamība ir laba lieta, un tas ir pirmais priekšnosacījums. Arotbiedrības to ir veicinājušas. Mūsu organizācija 2003. gadā kopīgi ar Eiropas darba devēja organizāciju uh, panāca divus nolīgumus, divus, divus vienošanās par savstarpējo savietojamību, visu pirms eh, personālam un tad arī darba laikiem, um, darbiniekiem pārobežu kontekstam. Tad arī 2005. gadā sekoja Eiropas eh, direktīva, un kopš 2008. gada noteikumi ir integrēta Eiropas likumdošanā, dalība valstu likumdošanā. Un uh, nākamais punkts bija par licencēm. Un tas arī ir integrēts Eiropas likumdošanām. Tā kā mēs esam devuši mūsu ieguldījumu, lai atvieglotu kustības, personāla kustības pārobežu kontekstām. Man bija vairāk tieši jautājumi. Mēs uh, nezinām, vai liberalizācija ilgtermiņā uzlabos darbinieku situāciju. Uh, Es domāju, ka principā ir vispār atzīts, ka uzņēmuma pārstrukturizācija darbiniekus ietekmē negatīvi. Un, kā es teicu, agrāk pārstrukturizācija jau no 10-15 gadus norit un ļoti ietekmē dzelzceļa darbiniekus. Es nevaru visus efektus uzskaitīt, bet vienu pieminēšu. Nākamgad Eiropas dzelzceļa aģentūra nākamo gadu pasludina kā gadu ar akcentu uz um, psihosociāliem pārstruktūrizācijas riskiem. Un darba apstākļu drošības aģentūra īpaši pētīs telekomu darbinieku situāciju Francijā. Uh, Iespējams, mums arī vajadzētu tam pievērsties. Tad man šķiet, ka pasažieriem un uh, darbiniekiem ir uh, kopīgas intereses - labas kvalitātes pakalpojumi un drošība darba vietām. Drošība vilcienos uh, un stacijās ir ļoti svarīga arī, lai izvarītos no kavējumiem un grafiku neievērošanas. Prāmera kungs, minimālās algas nav risinājums. Risinājums ir obligāti kolektīvi līgumi, ko piemēros visi. Vācijā tas um, jau tiek īstenots. Un Vācija ir arī priekšnosacījumi tam, lai padarītu šos kolektīvos līgumus par obligātiem. Uh, bet Eiropas eh, sociālā dialoga ietvaros vēl neesam panākuši skaidru rezultātu. Kad rezultāti būs, es nākšu klāja vairāk informācijas, ar vairāk infor informācijas par to. Šobrīd man vienkārši nav laika. Paldies, un Žako kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Francija. Tāda konkrēta situācija mēs piedzīvojam, ka līnijas maršruti tiek slēgti aizvien biežāk, jo tie nav vairs izdevīgi. Ne īpaši mazas līnijas, jo vilcieni vienkārši labi nepelna. Bet ja mēs padomāsim, šīs mazās līnijas ir um, ļoti būtiskas uh, tīklam kopumā. Vai tad tiešām nav risinājuma? Ja mēs eh, nepieļausim iekšējo konkurenci, mēs cietīsim no ārējas konkurences, no citiem transporta veidiem, kā tas notiek. Un tad darbinieki cietīs daudz vairāk. Un tieši no ārējas konkurences jābaidās vairāk nekā no iekšējās. Un vajadzētu pieprasīt eh, šo slēgto līniju atkal atvēršanu, bet eh, operatori saka, mums nav naudas. Tas tā ir. Ar to visi esam konfrontēti, īpaši tagad, vairāk nekā jebkad. Un, lai mums būtu vairāk ar to mazo naudu, kas mums ir, tiešām jāreorganizē iekšēji struktūra. Es nezinu, kā to īstenot. Par to jādomā kompetentiem iestādēm. Bet tieši šī reorganizācija un tad arī personāla skaita samazināšana. Tas par pirmo jautājumu. Otrs jautājums. Ko varam, kā varam papildināt ceturto pakotni? Nu, te viss atkarīgs no detaļām. Vēlamies, piemēram, labāku koordināciju starp pasažieru organizācijām un uh, operatoriem, lai ieklausās tajā, ko varam teikt par pakalpojumu kvalitāti, par informācijas sniegšanu, piemēram, biļešu iegādi, par ko es daudz runāju. Mums ir dažādas iespējas, mums ir internets, bet uh, ir daudz pasažieru, kas uh, nevar izmantot šīs priekšrocības joprojām. Un te situācija noteikti jāuzlabo. Tad mēs runājam par atsaistīšanu. Pārvaldītāji, operatori, bet pat ja šī atsaistīšana nenotiek, ir jākoordinē sadarbība starp visām šīm vienībām. šī sadarbība ir ļoti būtiska. Juridiski eh, tie ir atdalīti viens no otra, mm, tad līdz ar to sadarbība ir ļoti svarīga. Un to mēs redzam Dānijā. Dānijā, ja ir vismazākā problēma, eh, pastāv tik laba sadarbība, ka šīs problēmas ļoti ātri tiek risinātas. Paldies un Henslers kundze. Paldies. Pirmais jautājums, Groškunga jautājums bija par finanšu plūsmu kontroli Vācijā. Nu, to mēs, protams, nevaram. Mēs varam tās kontrolēt, ja tās tieši ietekmē cenas un veicina diskrimināciju. Mēs to esam veikuši reģionos, bija atsevišķi maršruti. Uh, Uh, kas pieprasīja valsts subsīdijas lielā apjomā, un tur mums bija iespēja iejaukties, mm, lai netiktu subsidēti tieši šie konkrētie maršruti. Alkadravi kungs, es, protams, neaizstāvu līdz ar to Vācijas sistēmu bez izņēmumiem. Es vienkārši aicinu jūs pragmatiski pievērsties lietai, uh, Vācijā šī diskusija ir ļoti ideoloģiska, vajadzētu nerunāt pārāk daudz par atsaistīšanu un tās tehniskiem aspektiem. Vācijā parlamentā tieši skatīts dzelzceļa likums ar mērķi stiprināt regulātoru un ex ante cenu noteikšanu. Tad tik uzklausīta informācija par ļaunprātīgu izmantošanu. Un cerams, šis jaunais likums pēc pieņemšanas ļaus situāciju Vācijā uzlabot. Jūs redzat, es pieļauju iespēju, ka Vācijā sistēma nemaz nav ideāla un tā ir jāuzlabo. Turklāt um, mūsu koridori uh, kas nākamgad sāks funkcionēt, būs tāds lakmus tests, vai noteikumi ir prātīgi, vai cenas ir racionālas, vai sadarbība ir pietiekama, vai pakalpojumu kvalitāte ir laba. Un, eh, tas nozīmē, ka nevajadzētu visu atstāt regulātoram. Ir eh, ļoti daudz tādu īpat, īpatnējo problēmu, kas rodas no vēstures, no tradīcijām, no geogrāfijas, no reģioniem, teiksim, cieša sasaiste Vācijās starp pasažieru un kravas pārvadājumiem. Un uh, atrisināt šīs problēmas var tikai nacionālas iestādes. Un kam tas nepatīk, mums ir tiesa, mums uh, ir pārkāpuma procedūra, uh, un uh, nedz enerģētikas, nedz telekomunikāciju jomā mums nav Eiropas regulātora. Līdz ar to nevajadzētu sasteikt lietas arī šeit pie dzelzceļa. Kramera kungam. Jā, protams, vajadzētu stiprināt Eiropas tirgu un ļaut ienākt vairāk operatoriem, bet grūti ir to realizēt Līdz ar to tā ir mūsu vēlme, bet tā paliek pagadām par sapni, pie kura strādāsim. Lielas paldies! Komisija pieteicās, bet mums ir tiešām tikai trīs minūtes, komisārs kundze. Es eh, labprāt ļaušu jums izteikties, bet uh, pulksten 12.30 mums darbs jāpabeidz. Visiem ir tiesības, un arī tūkiem ir tiesības. Un um, šīs tiesības nosaka, ka darba pabeigšana pulksten 12.30. Liels paldies priekšēdētāji, liels paldies, ka devāt mums iespēju šorīt izteiksties. Ceru, ka arī pēcpusdienā varēsim to darīt, un tāpēc izteikšos pavisam īsi. Pirmkārtām komentāri par Eiropas regulātoru. Kā jau jūs zināt, pārskatītajā tekstā ir iekļauta klauzula, kur ir paredzēts, ka komisija gatavos ziņojumu par e regulātoru, un pavisam drīz tas arī tiks darīts. Tika izteikti arī komentāri par to, vai šī pakete ir patiešām vajadzīga. Kā jau jūs zināt, gan parlaments, gan padome aicināja komisiju nāk klajā ar šo priekšlikumu. Un kā jau Haimingas kundze teica, patiešām mēs redzam šādu plaisu likumdošanā, kas ir jāizpilda. Tika izteikti arī komentāri par ietekmes izvērtējumu, par to, vai šī pakete ir labi sagatavota. Es varu jums apgalvot, ka esam to darījuši ļoti ilgu laiku, un šie trīs ietekmes izvērtējumi, ko komisija gatavoja, tika gatavoti ļoti detalizēti, tika iesaistīta sabiedrība, tika iesaistītas arī nozares. Un iespējams šajos ekonomiskajos pētījumos, ko gatavo CRA un arī citi uzņēmumi, tas nemaz tā nenotiek. Es uzskatu, ka mūsu ietekmes izvērtējumi ir pilnībā cauradzami attiecībā izman uz izmantoto metodoloģiju. Mēs labprāt um, runāsim ar deputātiem par šiem ietekmes izvērtējumiem, tad, kad būs pienācis laiks to darīt. Attiecībā uz spēcīgu regulātoru, jā, patiešām spēcīgi regulātori ir vajadzīgi, bet Vestbāna pārstāvis šodien teica, ka nevienmēr tā ir. Ir jāuzsāk vismaz uh, astoņi juridiski procesi jaunpienācējiem tirgu Austrijā, lai viņi iegūtu pietiekami godīgus nosacījumus tirgu. Kā jau Vestvāna pārstāvis minēja, izmaksas ir ļoti augstas, tas prasa arī daudz laika. Cik daudzi jaunpienācēji tirgu ir gatavi pētīt šādus apstākļus un izietiem cauri, lai iekļūtu tirgu? Liels paldies komisijas pārstāvēji, patiešām ir tieši 12.30 Un tagad eh, tad mēs varbūt varētu beigt pirmo mūsu sanāksmes daļu. Liels paldies visiem runātājiem, liels paldies arī deputātiem. Es patiešām esmu ļoti strikts sanāksmi vadītājs, es atzīstos, tā ir mana vaina, bet rezultāti ir tādi, ka mēs esam teikuši darbu laikā. Un tā kā jūs strādājat dzelzceļā, jūs zināsiet, ka ievērot laika grafiku ir ļoti būtiski. Tiksimies atkal pulkstens 15. runāsim otrreiz par šo pašu jautājumu. Un man ir liels prieks, tiksimies atkal pēcpusdienā.